Man ir liels prieks sveikt pie mums mūsu komitejā šodien Spānijas valsts sekretāru Diego Lopesu Garido kungu. Un esmu arī pārliecināts, ka visi mani kolēģi parlamentā jau zinās, ka viņš vienmēr cītīgi piedalās arī Strasbūras plenārsēdēs. Ar Un mums ir arī liels prieks jūs šodien pie mums redzēt, valsts sekretāra kungs. Un mums prieks, ka sniegsiet runu par uh, savām ambīcijām un savu redzējumu attiecībā uz iekšējo tirgus situāciju Eiropas Savienībā. Ceru, ka jūs arī pieminēsiet Eiropas 2020 plānus, jo mēs jau visi zinām, ka aprīlī notiks visai svarīgs samits un arī jūnijā, un esam arī diskutējuši ar Montī kungu uh, par viņa ziņojumu. Un gribēju arī paziņot kolēģiem, ka 7. aprīlī notiks īpaša plenāra sesija mūsu parlamentā, kurā tātad tiks sniegta informācija par jūsu samita rezultātiem. Tās tās labās ziņas. Sliktās ziņas, ka uh, šodien paziņots, ka mūsu komitejai darbs būs no 4.30 līdz 8. Tādēļ ar prieku gaidīsim jūsu rezultāts. Un tagad man ir liels gods dot vārdu Garido kungam. Un pēc tam uzklausīsim kolēģi jautājumus. Lielas paldies! Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, dāmas un kungi. Liels paldies Eiropas parlamenta deputātiem un jo īpaši IMCO komitejas locekļiem. Spānija šajā pusgadā ir prezidentūras lomā padomē, un tas pats attiec arī uz konkurences padomu, un šeit jāpiemina ir iekšējais tirgus. Es esmu šīs komitejas priekšsēdētājs, tādēļ jāsaka, man ir patiešām liels gods ierasties šodien pie jums un iepazīstināt jūs ar mūsu prioritātēm attiecībā uz iekšējo tirgu. Tas ir prioritāts, ko Spānijas prezidentūra ir izvirzījusi šim laika termiņam. Jūs jau zināsiet, ka um, šis laiks ir īpašs daudzējādās ziņās. Pirmkārt, mē, jāsaka, mēs šobrīd īstenojam veselu kopumu tiesisko aktu visā Eiropas Savienībā, kas attiec uz visu Eiropas Savienību. Un jūs jau zināsiet arī, ka pie, pie darba ir ķērusies jaunā komisija, kas um, stājās amatā aptuveni divus mēnešus pēc tam, kad uzsākās Spānijas prezidentūra. Un nu mums ir jāspēj izdarīt, izdarīt visu, uh, kas bija ieplānots. Un šeit mēs runājam ne tikai par starp iestāžu diskusijām un attiecībām Eiropas Savienībā. Šeit mums ir arī jādomā par to, ka jaunās komisijas um, stāšanās amatā aizkavēja. Es domāju, ka visi jūs to labi zināt. Gribētu pateikties arī Zviedrijas prezidentūrai par lieliski paveikto darbu un vēlētos jo īpaši uzsvērt, ka mēs strādājam kā prezidentūra trijo, sastrādājamies arī ar Beļģiju un Ungāriju un centīsimies strādāt kopā. Mēs plānojam tiešām sadarboties, koordinēt mūsu rīcību un esam kopīgi izstrādājuši arī 18 mēnešu darba programmu. Es patiešām ceru, ka šai programmai būs arī lieliski rezultāti. Un tā tā kā spēkā ir stājus, stājies uh, jaunais Lisabonas līgums, nu mēs varēsim sastrādāties ar spēcīgu, varošu Eiropas parlamentu. Nu, jums ir jaunas um, pāraudzības uh, tiesības un iespējas, kā arī jaunas likumdošanas iespējas. Tas nozīmē, ka patiešām esat padomes partneris darbā. Jāsaka, ka tāda situācija ir pirmo reizi, jo Spānijas prezidentūra ir tā pirmā prezidentūra, kas pilnībā strādā Lisabonas līguma ietvaros. Savā prezentācijā es vēlētos runāt par divām lietām. Pirmkārt, es gribētu pievērsties iekšējam tirgumu un iekšējā tirgus problēmām kopumā, un runāt arī par to, ko Eiropas Savienībai šobrīd iekšējais tirgus patiesībā nozīmē. Iekšējais tirgus ir viens no Eiropas Savienības lielākajiem dārgumiem, no vien, viena no lielākajām vērtībām. Un jāsaka, tas ir lielā mērā arī lielisks Eiropas Savienības panākums un ir ļoti pozitīvi jāvērtē tie rezultāti, ko esam sasnieguši šo 50 gadu laikā. Un no otras puses vēlētos runāt par um, iekšējā tirgus atkārtotu tādu aizsākšanu un pārvērtēšanu. Varbūt šobrīd ir tiešām tāds mirklis, kad mēs tam nepievēršam pietiekamu uzmanību. Un vēl es plānoju minēt arī konkrētus pasākumus, konkrētas direktīvas, pie kurām tiek strādāts šobrīd. Protams, ka tie ir jautājumi, par kuriem Eiropas parlamentam un Eiropas Savienības padomei ir jāsastrādājas kopā, jo mēs abi, gan padome, gan arī parlaments, ir Eiropas Savienības likumdevēja iestādes, kam kopīgi ir jāstrādā pie šo jautājumu attīstības. Sākumā runāsim par iekšējo, iekšējā tirgus atkārtotu, pastiprinātu atsākšanu. Šobrīd esam ekonomiskās krīzes situācijā, mēs gaidām ekonomikas atveseļošanos, un mēs ceram, ka tik smagā situācijā vairs nenokļūsim, jo šī ir tā smagākā ekonomikas krīze kopš 1930. gadiem. Uh, Tādēļ mums nepieciešams stiprināt iekšējo tirgu, un mums tas jāpapildina arī ar jaunām dimensijām. Tādēļ es vēlētos teikt, ka ir ļoti pozitīvi vērtējams tas, ka Eiropas Savienības iekšējais tirgus ir viena no prioritātēm un tas ir atspoguļojis arī Eiropas ko komisijas izstrādātajā dokumentā, kas datēts ar um, 3. februāri, un tas ir par Eiropas 2020 plāniem. Šajā dokumentā ir atzīts, ka uh, iekšējais tirgus Eiropas Savienībā nav pilnībā attīstīts, tik labi, cik tas varētu būt. Un mēs ceram, ka šis komisijas dokuments uh, to apstiprinās arī Eiropas valstu un valdību vadītāji savā um, tikšanās reizē nākamajā nedēļā, un mēs ceram, ka jūnijā pēc tam tiks uzsākta stratēģijas izstrāde. Tas ir tādēļ, ka mūsuprāt Eiropas iekšējais tirgus ir tiešām viens no tiem būtiskākajiem instrumentiem, no instrumentiem, kas mums ļauj rīkoties. Jo, kā jau minēts, tad no vienas puses Eiropas Savienības svarīgākie instrumenti ir iekšējais tirgus, un no otras puses tie ir Eiropas fondi, piemēram, struktūra fondi. Eiropas Savienībai ir pieejami abi šie instrumenti, tādēļ tos pienācīgi arī vajadzētu izmantot. Esam jau arī pieminējuši iekšējā tirgus jaunās dimensijas, mēs par to diskutējām arī ar Montī kungu, kas ir priekšsēdētājs. Mēs par to runājām arī 1. martā konkurences padomē. Un notika arī neformāls pusdienas ar, ar, ar ministriem, kas atbildīgi par iekšējā tirgus darbību un arī Montī kungu, profesoru Montī. Taģānī kungs, kas ir komisijas viceprezidents, arī piedalījās, un arī Baņēt kungs, no komisijas. Profesors Montī tika ar visiem iepazīstināts, un jūs jau arī zināsiet, ka viņam ir uzticēts sastādīt atzinumu par Eiropas Savienības iekšējā tirgus situāciju. Šādu uzdevumu viņam piešķīra Barozo kungs. Profesors Montī runāja par Eiropas integrācijas procesu un ka tajā ir vērojamas tādas noguruma pazīmes. Un tika arī minēts, ka um, līdzā ekonomikas, novērojot ekonomikas krīzi, šīs pazīmes ir, um, tā teikt, redzamas vairāk. Un tika runāts arī par šo plaisu iekšējā tirgū. Tika atzīts, ka tā, tas ir gan šķērslis nā, uh, tālākai attīstībai, tomēr arī uh, veids un iespēja uzlabot situāciju. Profesoram Montī bija divi priekšlikumi. Viens no tiem bija ar jaunu sparu atsākt iekšējā tirgus darbību. Tas nozīmē, ka um, tas, tas nozīmē īstenot praksē jau esošos tiesību aktus. Otrs priekšlikums bija īpašu uzmanību pievērst tām jomām, kurās vēl nav izstrādāti tiesību akti. Tie tātad bija divi priekšlikumi, kā varētu stiprināt iekšējo tirgu. Viņš arī runāja par iekšējā tirgus jaunām dimensijām, jaunām nozarēm, kā piemēram di digitālo jautājumu darba kārtība, kā arī tātad fiziskā struktūra, kas ir enerģētika, transports, telekomunikācijas – Un šī fiziskā struktūra tika jo īpaši uzsvērta. Šeit mēs nerunājam par tiesisko ietvaru, kas regulē šos jautājumus. Te mēs runājam par fizisku struktūru, kas risinātu problēmas Eiropas Savienībā, jo mēs zinām, ka bieži vien trūkst fiziskās infrastruktūras, kas savienotu um, iekšējā tirgus šos šīs nozares, ja, gan ja mēs runājam par transportu, gan par enerģētiku. Un profesors Monti uh, īpaši pieminēja arī mazos un vidējos uzņēmumus un to lomu. To visu viņš minēja, uh, runājot arī klimata izmaiņu kontekstā. Protams, ka arī tas ir jautājums, kas tiks uh, skatīts Eiropadomē nākamajā nedēļā mūs sanāksmē ceturtdien un piekdien. Profesors Monti mums iemācīja un arī pats iemācījās daudzas lietas šajā tikšanās reizē. Tika runāts par to, ka iekšējiem tirgum ir jābūt daudz pieejamākam un daudz tuvākam gan Eiropas pilsoņiem, gan arī uzņēm, uzņēmumiem. Un viņš runāja par jaunu veidu pilsonību, tātad pilsonība, kas ir tieši sasaistīta ar iekšējo tirgu. Šajā sanāksmē ar profesoru Monti visi ministri patiesībā atzina, ka viņi piekrīt profesoru viedoklim un šai pieejai. Viņi arī piekrita, ka iekšējo tirgu ir nepieciešams no jauna atsākt, šo darbību nepieciešams stiprināt, un šo politisko periodu tieši šī darbība saistībā ar iekšējo tirgu arī stiprinās. Tādēļ mums patiešām ir jācenšas veicināt tirgu, mums nepieciešams tam pievērst jo īpašu uzmanību. Profesors Monti arī minēja par vairākām nozarēm, kas varētu veicināt ekonomisko izaugsmi. Šeit mēs varam noteikti pieminēt pakalpojumus, pie tiem noteikti arī atgriezīšos vēlāk, uh, arī e-komercija, digitālais tirgus. Un, protams, atkal jāatgriež pie infrastruktūras jautājumu, ko es jau arī pieminēju. Tas patiešām ir iekšējā tirgus skelets. Diskusijas bija patiešām ļoti aktīvas, un tieši tādēļ Spānijas prezidentūrai ir, sek ir sekojoši priekšlikumi, kurus um, tie, kas piedalījās diskusijās, arī pieņēma. Izskanēja priekšlikums, ka iekšējā tirgus darbības veicināšana vai atsākšana būtu jāiekļauj konkurences padomes darba kārtībā maijā. Tas būtu pirmais solis, lai uzsāktu diskusijas un um, arī sāktu strādāt pie to priekšlikumu izpildes, kas bija iekļaut profesora Montī ziņojumā. Tagad es vēlētos runāt par vairākiem jautājumiem, pie kuriem šobrīd strādā padome un, protams, arī parlaments. Es plānoju pieminēt konkrētus likumdošanas pasākumus, tāpat arī instrumentus, kas drīz vai nu tiks pieņemti vai arī īstenot. Pirmkārt, šeit jārunā par pakalpojumu direktīvu. Tā ir patiešām svarīga iniciatīva un, manuprāt, tā ir viena no tām svarīgākajām, būtiskākajām, ko Eiropas Savienība jebkad ir uzsākusi. Pakalpojumi uh, pārstāv aptuveni 70% Eiropas IKP. Un tie pārstāv arī līdzīgu, līdzīgu procentu daudzumu, tātad aptuveni 70 no Eiropas nodarbinātības datiem. Pakalpojumi ir ļoti svarīgi, tādēļ ir nepieciešams šo jomu izmantot pilnībā. Mums tas ir jādara arī iekšējā tirgu, lai varētu no jauna atsākt pilnvērtīgu, pilnvērtīgu tirgus darbību, lai uh, atsāktu radīt darba vietas, un mums jāpārliecinās, lai tiktu aizsargāts arī patērētāju tiesības. Tas nozīmē, ka mums patiešām nepieciešams izmantot visas pakalpojumu direktīvas radītās iespējas, jo mēs vēlamies pilnībā īstenot tos principu, principus, kas ir Eiropas Savienības būtībā un ir pārstāvējuši šo Eiropas Savienības būtību nu jau 50 gadus. Mums nepieciešams uh, radīt daudz caurskatāmāku regulējumu, un tam jātiec uz visām iesaistītajām pusēm. Mums ir jārunā par visiem, kas ir iesaistīti pakalpojumu sniegšanas nozarē. Un tādēļ pakalpojumu direktīva ir jātransponē. Un tas ir jādara pienācīgā veidā. Termiņš transponēšanai bija 31. decembris 2009. gadā. Un man ir, diemžēl, jāatzīst, ka vēl aizvien tā nav pilnībā transponēta visās dalību valstīs. Tādēļ mums ir patiešām jāparūpējas, lai to, par to, lai direktīva tiktu transponēta un tā tiktu pienācīgi transponēta. Un tieši tādēļ uh, tiek izstrādāta šobrīd šīs direktīvas transponēšanas izvērtēšanas sistēma, un patiesībā tas ir pa paredzēts arī direk pašas direktīvas 39. pantā. Šis izvērtējums tātad tiek veikts. Un cerēsim, ka tas nozīmē, ka arī nākamajā konkurences padomē mums, mēs atklāsim, ka esam panākuši progresu šajā jomā, un tā būs iekļauta tātad 25. 26. maija darba kārtībā, tātad konkrēti runāt par uh, um, pakalpojumu direktīvu šo transponēšanas klauzulu. Un es vēlētos pieminēt arī direktīvu par novēlotiem maksājumiem. Protams, ka šobrīd krīzes laikā tas ir ļoti būtisks un aktuāls jautājums. Šī brīža situācijā novēloti maksājumi nozīmē to, ka uzņēmumiem ir mazāks līdzekļu apgrozījums, uh, un dažiem uzņēmumiem tas varētu patiešām radīt milzīgas problēmas, un tam sekojušās arī sociālā rakstura sekas. Tādēļ ik viens, es domāju, uzskata, ka um, šī novēloto maksājumu direktīva ir būtiski, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo tie rada un uztur darba vietas. Padome strādā pie šīs direktīvas, mēs patiešām ceram uz labu sadarbību arī ar parlamentu un jo īpaši jūsu komiteju. Mēs ceram, ka mums izdosies nonākt pie vienošanās, jo, uh, diemžēl, parlamentā un padomē tomēr pastāv viedokļu atšķirības par dažiem šīs direktīvas aspektiem, un, protams, ka ir arī darba grupas, kas pie tā strādā. Bet es patiešām domāju, ka mums izdosies nonākt pie tāda risinājuma, kas visus apmierinās. Jau tagad ir notikušas neformāla rakstura sarunas ar referentiem arī no šīs komitejas, un es domāju, ka Mēs visi centīsimies panākt vienošanos, cik ātri vien iespējams, un tad varēsim īstenot šo ļoti svarīgo direktīvu. Manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, ka parlamenta komitejas jau ir iesnieguši savus grozījumu priekšlikumus. Un, nu, pārējot pie citu jautājumu, intelektuālās īpašumtiesības. Es domāju, ka jūs visi labi pārzinat šo jautājumu un esat ieinteresēti. Protams, ka šeit jārunā arī par viltojumiem, kā arī pirātismu gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas. Jāsaka, tam ir ļoti negatīva ietekme, jo īpaši attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kas strādā ar jauninājumiem un inovācijām. Jauninājumi ir ļoti būtisks Eiropas stratēģijas um, sa, ļoti būtiska Eiropas sa, eh, stratēģijas sastāvdaļa attiecībā uz at, attīstību un izaugsmi. Un tas ļoti negatīvi arī ietekmē pilsoņus, jo mums jā, nepieciešams veicināt radošumu un jauninājumus. Tādēļ mums patiešām vajadzētu cīnīties pret, pret šo um, sērgu, kas ir ļoti liels apgrūtinājums attīstībai. Padomes sanāksmē tika skatīts komisijas paziņojums, un mēs pieņēmām arī rezolūciju, lai varētu uzvarēt šajā cīņā pret pirātismu un viltojumiem. Padomēji ir arī liels prieks, ka direktīvā par intelektuālajām īpašumtiesībām mums ir liels prieks redzēt, ka tā ir transponēta visās dalību valstīs. Un mēs pilnībā atbalstām sarunas, kas šobrīd notiek par daudzpusējo nolīgumu pret, uh, par cīņu ar um, viltotām precēm un pirātismu. Tātad bieži vien izmantojam šo saīsinājumu akta atsta. Mums notiek sarunas arī ar trešajām pusēm, ar citām valstīm, un, protams, mums jāņem vērā arī viņu viedoklis. Jāņem vērā mums ir arī Eiropas parlamenta viedoklis, protams. Un parlamentā ir veikts arī um, ziņojums par um, pirātismu un viltojumu ietekmi uz tirzniecību. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlaments arī nāca klajā ar paziņojumu, kurā tika uzsvērts to, ka caurskatāmība ir ļoti būtisks elements cīņā pret viltotajām precēm un pirātismu. Un, protams, tas lielā mērā arī uzsver to, cik svarīga loma Eiropas parlamentam ir šajā procesā. Runājot par intelektuālajām īpašumtiesībām, es vēlētos šeit pieminēt arī Eiropas patenta jautājumu. Tātad Eiropas paten, patents, šis jautājums, es domāju, mums visiem ir ļoti labi zināms, bet pēc ļoti ilgiem un gariem diskusiju gadiem šo mērķi vēl neesam sasnieguši, un Eiropas kopienas patents vēl ir tikai mērķis. Tādēļ es domāju, ka līgums vai vienošanās, kas tiktu panākt šajā jautājumā, būtu uh, mērķis, kas mums ir jāsniedz. Tādēļ es domāju, ka mums no savas puses ir jāiegulda viss darbs, lai to varētu cik ātri vien iespējams panākt. Esam sastrādājušies arī ar komisiju, ar komisāru Barņē, lai uh, diskusijas par šo konkrēto jautājumu par Eiropas patentu tiktu atsāktas cik ātri vien iespējams. Esam atklājuši, ka ir arī uh, Uh, tiesiska rakstura jautājumi saistībā ar šo, jautā, uh, ar šo lietu, uh, kas šobrīd tiek skatīta Luksemburgā, bet no savas puses var teikt, ka mēs darīsim visu, kas vien iespējams, lai pēc iespējas ātrāk atsāktos diskusijas par šo jautājumu, un mēs noskaidrotu visas un atrisinātu visas problēmas. Ļoti pozitīvi ir tas, ka saistībā ar Lisabonas līgumu tagad Eiropas parlaments ir viens no likumdevējiem šajā jomā. Un Spānijas uh, prezidentūra vēlētos tātad ar īpašu deksmi atsākt darbu pie Eiropas patentu jautājumu. Turklāt jāpiemin arī citu tiesību jautājums. Attiecībā uz šo direktīvu šeit gan parlaments, gan padomi izteica vairākus priekšlikumus, un jāsaka, ka tas ir gan parlamenta, gan arī padomes darba kārtībā, un padome pilnībā var piekrist parlamenta viedoklim, ka mums nepieciešams aizsargāt visas pilsoņu tiesības, ja, jo īpaši šeit jāpiemina aktieri un mākslinieki, ja mēs vēlamies veicināt mākslinieciskās izpausmes, tādēļ arī par šo jautājumu nepieciešams domāt par mākslinieku tiesībām. Es domāju, ka mēs šobrīd esam tādā ļoti sarežģītā pozīcijā, ļoti sarežģīts brīdis, kad redzam, ka mums ir visas iespējas attīstīt un uzlabot situāciju visos šajos jautājumos Protams, mēs saskaramies ar ekonomiska rakstura sarežģījumiem, bet mums ir tie instrumenti, kurus varam izmantot efektīvā darbā, un tieši tādēļ es domāju, ka visām valdībām, visām Eiropas valdībām un arī visām Eiropas institūcijām, gan padomēji, gan arī parlamentam, mums nepieciešams sastrādāties līdzās plecu pie pleca komisijai, lai mēs varētu sasniegt konkrētus rezultātus, lai varētu uh, pārvērst krīzi par iespēju, kā jau tas nereizi vien ir minēts. Protams, ka šī ir pirmā reize, kad integrētā Eiropa jāsastops ar šāda rakstura problēmām, bet, nu, skatīsimies, kā, kāda būs nākotne. Esmu pārliecināts, ka viss būs optimistiski. Paldies! Much, Paldies par uh, jūsu izsmeļošo apskatu un es ceru, ka jūs ļoti skaidri parādījāt, cik uh, daudzi dokumenti, kas ir uh, saistīti ar iekšējo tirgu, ir jūsu prezidentūras uzmanības centrā, un mēs to ļoti augstu novērtējam. Uh, man patika, ka jūs sacījāt, ka vienotais tirgus ir viens no Eiropas Savienības dārgumiem. Es domāju, ka visam piekritīs, bet uh, uh, jūs uh, droši vien arī piekritīsiet man, ka ļoti bieži šie dārgumi tiek aprakti un mums tos vajadzētu izrakt. Es uh, domāju, ka Monti pie šī jautājuma arī strādās. Es domāju, ka bija ļoti interesanti dzirdēt, ka profesors Monti 25. un 26. maijā prezentēs um, savus um, pētījumus. Es domāju, ka parlamentam tā būtu ļoti laba izdevība sarīkot kopīgi tikšanos ar padomiem profesoru Monti. Es domāju, ka būtu vērts padomāt, kā šos dārgumus varētu padarīt par uh, vērtību ikvienam Eiropas Savienībā. Mums ir daži kolēģi, kuri vēlētos uzdot jums dažus jautājumus, varbūt arī pakomentēt kaut ko. Viņi pārstāv dažādas um, politiskās grupas - Bozoī kungs, Te Kampo kungs. Un um, es domāju, ka mēs varētu sākt ar Koreida Kampos kungu. Uh, Un, ja Arijas kungs vēlētos kaut ko bilst, tad arī viņš ir laipni aicināts. Un, protams, ka vispārējie, ja kur vēlas izteikties, dekampas kungs, lūdzu. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Es ļoti mm, sirsnīgi gribētu pateikties Garīdo kungam par šo milzīgo godkāri, kuru viņš mums te demonstrēja par ambīcijām Šajā laikā ir jārealizē ļoti daudz projekti un um, to ir daudz, tie ir um, aptveroši. Bet uh, šī situācija, šis, uh, šī metafora, kur tikko pieminēja priekšsādātājs par uh, šo dārgumu, es varu tam tikai piekrist. Nav jau tā, ka, tas, ka tie būtu paslēpti bīstami dārgumi, to mēs redzam ar neapbruņot aci, bet es gribēju pieskārties atsevišķiem konkrētiem punktiem. Proti pakalpojumu direktīvai un es domāju, ka padome tur pacentīsies arī komisija noteikti. Es domāju, ka šis novērtējums tiks veikts jo mēs runājam par ļoti sarežģītu direktīvu. Šādos gadījumos parasti ir tā, ka rezultāti ir jāgaida diezgan ilgi. Tieši tāpēc es labprāt uh, gribētu uzzināt, kāda ir situācija ar šo pakalpojumu direktīvu. Iespējams, ka es nedaudz atvirzījos uh, no šiem uh, ideoloģiskajiem apsvērumiem, kurus mēs eh, tobrīd mēģinājām realizēt, bet kāds ir jūsu viedoklis? Vai ir eh, iespējams nedaudz eh, atvieglot šo ieviešanu? Otrā, otrā lieta ir farmakoloģijas pakete. Es nezinu, kāda kā ir sadalītas kompetences Spānijas valdībā. Tomēr Mēs redzam, ka šo jautājumu galvenokārt risina vides komiteja, bet uh, zināmā mērā tas ir saistīts arī ar mūsu atzinumu. Un to tad vajadzētu skatīt arī IMCO komitejā. Šeit ir trīs uh, jomas. Uh, vispirms uh, viltotās zāles, tad mēs runājam par uh, zāļu drošību, par patentiem Spānijas prezidentūra, vai jūs vēlaties kaut ko darīt arī saistībā ar pacientu informēšanu par zālēm? Kā izskatās ar um, maksājumu kavējumiem? Jūs zinat, ka šajā parlamentā ir daudz diskutēts uh, par šiem jautājumiem, un uh, šeit mums droši vien nāktos iedalīt kreditorus vairākos, vairākās grupās, atkarībā no tā, cik lielā mērā viņi ir uh, spējīgi paši aizstāvēt. Uh, ir, protams, kreditori, kas ir spējīgi paši sevi aiz, aizstāvēt un kas pelna lielu naudu finanšu tirgos, un viņiem varbūt ir nepieciešama mazāka aizsardzība nekā mazajiem uzņēmumiem kuriem ir daudz grūtāk piekļūt finanšu tirgiem un to mm, piedāvātajiem finanšu instrumentiem. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Es redzu, ka e-komercijas direktīva nav droši vien jūsu kompetencē, tāpēc es tajā neiedziļināšos. Es ļoti priecājos par to, ka jums ir bijusi drosme mēģināt ko darīt patentu jomā, bet uh, ja mēs nonāksim pie šīs tēmas, tad mēs droši vien iekavēsim. Uh, uh, Spānijas uh, prezidentūra ir uh, sākusi savu mandātu ieviešot Lisabonas līgumu, un um, es uh, piekrītu, ka Spānijas uh, pre prezidentūrai nebūs viegla dzīve. Es patiešām ticu, ka ja mēs um, runājam par e ES 2020 uh, stratēģiju, tad iekšējā tirgus uh, konsolidācijai vajadzētu būt šīs stratēģijas uh, centrām. Un kad es dalību valstis atgūsies no krīzes, kad mēs redzēsim ekonomiskās izaugsmes pirmās pazīmes, es domāju, ka mūsu mērķim būtu jābūt uh, iekšējā tirgus iedzīvināšanai. Bet uh, jaunas iniciatīvas, uh, realizējot jaunas iniciatīvas iekšējā tirgus stiprināšanai, mums ir jāraugās, lai tiktu ievērota pastāvošā likumdošana. Es esmu ļoti uh, apmierināts, ka jūs pieminējāt vairākas transponēšanas problēmas, ar kurām a, uh, mēs a, uh, esam imko daudz runājuši gan par a, um, pakalpojumu direktīvu, gan par profesionālo kvalifikāciju atzīšanas direktīvu. Izskatās, ka mums uh, vajadzēs sastādīt um, ieviešanas um, ziņojumu par pakalpojumu direktīvu, un es uh, domāju, ka Eiropas parlamentā mums būtu jādiskutē par pakalpojumu direktīvas um, ieviešanu. Um, mums ir labi instrumenti, ar kuriem mēs varētu disciplinēt iestādes Eiropas uh, dalība, uh, Savienības dalībvalstīs, un es piekrītu tam, ka um, tas uh, atstātu labvēlīgu iespaidu uz MVU un uh, um, uzņēmē darbības vidi Vai jūs uzskatāt, ka uh, ir iespējams kompromiss un kopīga. Um, Un panā, ir iespējams panākt kompromisu un konsensu Spānijas prezidentūras laikā. Vēl viens jautājums, par ko mēs esam diskutējuši savā uh, komitejā ir uh, patērētāja tiesība aizsardzība. Vakardien mums uh, bija uh, saruna ar komisāru Redingu, un es uzskatu, ka tad, ja mūsu pūliņi panākt, um, ka mūsu pūliņiem panāk kopīga nostāja, vakardien bija ļoti vērtīga uh, diena. Acīm redzot, uh, šī mums būs nepieciešams vesels gads, lai atrastu galīgo risinājumu, bet es domāju, ka jūsu prezidentūrai būtu ļoti Uh, svarīgi atbalstīt uh, tehniskās uh, sarunas, lai gūtu progresu šajā jomā. Ļaujiet man jūs apsveikt um, saistībā ar iniciatīvu par Eiropas patentu. Par to mēs esam ļoti daudz runājuši, un šoreiz mēs par to arī uh, kaut ko darām. Uh, Arijas kungs runās nākamais, pēc tam Varņo kundze un pēc tam Engstrēma kungs. Uh, Mēs, mums ir laiks līdz četriem, tāpēc es aicinātu jūs uzdot asas jautājumus un tad dosim atbild, iespēju atbildēt Spānijas, pā, Spānijas valsts sekretāram. Eh, eh, liels paldies priekšsādātājiem. Labdien arī Lopesam Garīdo kungam un paldies par jūsu runu. Jūs runājāt par vairākām tēmām, un es neko nedzirdēju par patārētāju tiesību direktīvu. Varbūt, ka Spānijā tas nav tik aktuāls temats darba kārtībā, tomēr mēs šeit runājam par to, vai, būtu jābūt, vai tam būtu jābūt maksimālam vai minimālam regulējumam. Ja tas būtu maksimāls regulējums, tad es domāju, ka mums būtu nepieciešama viena vienīga direktīva visām Eiropas Savienības dalību valstīm, un tas nodomātu, ka um, daudzās valstīs ar stingrākiem patērētāju tiesību aizsardzības kritērijiem uh, tie būtu jāmazina, kamēr citām valstīm tie būtu jāpaukstina. Es uh, gribēju uh, jums jautāt, kāds ir jūsu viedoklis uh, par šo jautājumu. Es proti par uh, patērētāju tiesību aizsardzības uh, direktīvas ieviešanu. Ja tiktu izlemts par labu maksimālo kritēriju direktīvai. Kāds būtu Spānijas viedoklis šajā jautājumā? Vai jūs uzskatāt to par iespējumu vai nē? Es pilnībā piekrītu, um, ka ka viņš eh, galvenokārt runāja par iekšējo tirgu, bet uh, viņš dos uh, jums uh, arī, mm, viņš pastāstīs savu viedokli par patērētāju tiesību, jūs to vēlaties. Verņo kundze nākamā. Paldies. Es sākumā gribētu pateikties Spānijas valsts sekretāram jū, par jūsu klātbūtni ne tikai Strasbūrā, bet arī mūsu komitejā, un mēs jau esam daudz strādājuši kopā, un es tiešām par to pateicos. Pavisam īsi. Uh, Jūs eh, runājāt eh, par to, ka tirgus, iekšējais tirgus ir tāds saguris. Un eh, mēs to jau redzam kopš 2008. gada dažādu kampaņu veidā, ka Eiropas pilsoņi uzskata, ka Eiropas projekts attālinās no viņiem un viņi netiek aizsargāti. Un jūs jau minējāt pakalpojumu direktīvu un ir nepieciešams veikt tās ātru un sarežģītu izvērtēšanu, bet ir uh, elementi, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, konkrētās zonās uh, aktivizētu iekšējo tirgu, radītu darba vietas, nodarbinātību un tāpat laikā aizsargātu uh, patērētājs, lai nodrošinātu viņiem vispārējos pakalpojumus. Ir direktīva, pie kuras es strādāju un uh, kura, manuprāt, uh, šķiet, jā, pie tā strādā visas institūcijas Tā ir direktīva par pārobežu aprūpas pakalpojumiem, un eh, tie ir pakalpojumi, kas prasa solidaritāti. Mēs zinām, jā, ka mēs eh, varētu šajā romā, jomā radīt simtiem tūkstošiem darba vietu, kas tiešām kalpot iedzīvotājiem un kas varētu viņu ikdienas dzīvē dot uzlabojumus un eh, viņus tā teikt tuvināt atkal šim Eiropas projektam. Tāpēc es uzdodu jums jautājumu, jo pēc jums uh, sekos Beļģija prezidentūrā un es ceru, ka. Uh, jūs tis, tiksiet eh, saklausīt un ka jūs sadarbosieties un ka jūs nāksiet klajā ar kādām būtiskām iniciatīvām šajā jomā, kas varētu tā teikt atkal atdzīvināt šo iekšējo tirgu un tāpat laikā arī nodrošināt tādu reālu pilsoniskuma izjūtu iekšējiem tirgumu uh, eh, Eiropā, kuru pilsoņi reizēm vairs nepazīst. Nu, paldies, Bernadete. Um, Paldies, priekšsādātāji, saka nākamais runātājs. Es vēlētos pateikties Spānijas valsts sekretāram par informāciju, kur viņš sniedza, un par uh, tēmām, kuras tiks apspriestas nākamajos mēnešos. Viņš uh, runāja par uh, profesora Monti darbu, iedzīvinot uh, Eiropas iekšējo tirgu. Tomēr, kad mēs runājam par iedzīvināšanu, tad es uh, domāju, kas tad ir bijis līdz šim nepareizi, vai kas mums ir vairāk jādara, lai uzlabotu situāciju. Um, savā runā valsts sekretārs, ja es pareizi sapratu, runāja par jauna veida pilsoniskuma eh, radīša, izveidošana, kas būtu saistīta ar iekšējo tirgu. Eh, kas tad eh, ir šī pilsonība, vai tas attieksies vienkārši uz patērētājiem, vai tā vienkārši ņems vērā arī patērētāju vajadzības? Jo ir ļoti labi, ka ir strādājošs iekšējs tirgus, tirgus, kas strādā kā šveicis pulkstenis, uh, Tomēr mums nekad nevajadzētu aizmirst un pazaudēt no acīm patārētāju. Paldies! Pa, nākamais runātājs Kristiāns Engstrāms. Paldies, sekretāra kungs, jūs pieminējāt rezolūciju, kuru Eiropas parlaments pieņēma pagājušajā nedēļā. Tas uzsvēra vajadzību pēc caurspīdīguma. Bet kādas konkrētas darbības Spānijas prezidentūra vēlas veikt, lai Eiropas parlaments varētu piekļūt visiem nepieciešamiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams? Paldies, kolēģi, par šiem jautājumiem, saka priekšstādātājs. Es uh, došu vārdu Spānijas valsts sekretāram, uh, lai uh, viņš varētu komentēt šos jautājumus. Lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Es um, vēlējos atbildēt uz uh, šiem uzdotajiem jautājumiem. Es uh, gribētu pašlaik uh, paturpināt to, ko sacīja komisijas um, prezidents par uh, ciešo sadarbību ar pādomi. Uh, es atvainojos, um, komitejas priekšsādātājs runāja par uh, ciešo sadarbību starp šo padomi un padoms, uh, cer, cer, starp, cer, starp šo komiteju un padomas pārstāvjiem, lai iedzīvinātu uh, dotu jaunu uzdrāvienu iekšējam tirgum. Es runāju uh, par uh, iekšējā tirgus uh, sasniegumiem. Un, um, tie ir sasniegumi, kuriem būtu jābūt pietiekami atvērtiem un redzamiem. Ja nu tiešām ir um, atsevišķi šī iekšējā tirgus aspekti, kas pagaidām atrodas um, zem uh, zemes un nav, uh, ir aprakti un uh, nav redzami, tad mūsu uzdevums pašlaik būtu rīkoties, lai padarītu tos redzamus. Es gribēju tos celt saules gaismā. Brus, Briselē tas saulīta, protams, nespīd tik bieži, bet uh, Es domāju, ka mums būtu šis, šie apslēptie dārgumi jāceļ gaismā, lai mēs varētu pilnībā izmantot to potenciālu un uh, lai tas uh, nāktu par labu mūsu pilsoņiem. Tādējādi es vēlējos norādīt uz to, ko teica uh, Trantafilīdis kungs. Uh, vairāki runātāji pieminēja Mario Monti ziņojumu, arī priekšsādātājs to pieminēja. Tur bija runa par to, ka ir iespējams um, pavērt jaunas perspektīvas, un uh, tas varētu palīdzēt uh, tajā, lai ražošana uh, tiktu orientēta uz nākotni. Tam būtu ļoti svarīga loma iekšējā tirgū. Daži runātāji to pieminēja, un uh, no padomas puses es varu sacīt, ka komisijas uh, prezidents um, ir pasūtījis šo ziņojumu, bet arī mēs to uh, ļoti rūpīgi izlasīsim. Tas ir lielisks ziņojums. Mēs zinām, kāda ir Mario Monti pieredze šajās lietās, un mēs zinām, ka viņš vienmēr padara ļoti labu darbu Kā jau es sacīju, es nesen ar viņu runāju, un man radās iespējas, ka šis ziņojums būs ļoti labs, un mums būs ļoti interesanta diskusija par šo ziņojumu, kad tas tiks iesniegts konkurences padomē. Lai, tu paturpinot priekšsādātāju domu, es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka šāda diskusija tiek risināta arī Eiropas parlamentā, un es labprāt jūs uzaicināšu uz konkurences padomu piedalīties šajā diskusijā. Tāpat kā mēs to iepriekš darījām ar Mario Monti neformālā gaisotnē. Ir ļoti labi, ka Eiropas parlaments par šo jautājumu interesējas un sniedz savu viedokli, jo tas ir jautājums, kas savienībai ir ar strateģisku nozīmi ceļā uz 20. gadsimtu, tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Šeit vajadzētu sadarboties visām institūcijām, padomē, komisijām, parlamentam, un mēs labprāt ielūgtu jūs uz diskusiju ar Mario Monti, kad mēs kā Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi tiksimies ar viņu. Mēs ceram, ka tas būs ļoti labs ziņojums par iekšējo tirgu Daži runātāji jautāja par pakalpojumu direktīvu. Koreja de Kampos to pieminēja un arī citi runātāji. Estī. Nu, runājot par pakalpojumu direktīvu, tas ir ļoti svarīgs instruments, kas um, ir saistīts ar iekšējā tirgus funkcionēšanu un es tam piešķiru vislielāko nozīmi. Šī direktīva ir tik nozīmīga, tā ir tik uh, cieši saistīta ar um, Eiropas Savienības kodolu, pamatstruktūru, jēgu, ka tā ir iespējams vēl nozīmīgāka nekā ideoloģiskas um, diskusijas kuras atsevišķos gadījumos varētu ierobežot mūsu skatījumu uz šo direktīvu. Un tāpēc es gribēju sacīt, ka šai direktīvai ir tik neizmērojams potenciāls, ka tā būtiski ietekmēs Eiropas Savienības ekonomisko darbību. Un uh, balstoties uz uh, šo potenciālu, tā var radīt pat um, apdraudētības, nedrošības sajūtu atsevišķām ekonomikas nozarēm, jo tā, dire, šī direktīva pieprasa nu, milzīgu pakalpojumu sektora liberalizāciju. Tas nozīmē konkurences kāpumu šajā sektorā, kur pastāv arī vairāki oligopoli. arī geogrāfisku mm, iemeslu dēļ. Šī direktīva daudz ko mainīs, un līdz ar to ir saprotama arī pretestība pret šīs direktīvas pieņemšanu. Um, valstis uh, to vēl nav ieviesušas, jo tad, ja viņas vēlas spērt soļus, uh, ar kuriem, kuru dēļ viņi uzduras uz pretestību, uh, tad uh, tas ir saprotams. Bet uh, nu, tāda ir dzīve Eiropas Savienībā. Savienība ir uh, vienmēr guvusi vairs uh, progresus, bet uh, šajā procesā tā ir nācies ļoti bieži saskarties ar šķēršļiem un traucēkļiem. Uh, pašlaik ir nākas saskarties ar šķēršļiem direktīvas ieviešanā, tomēr Spānijas nostāja šeit ir ļoti apņēmīga, un mēs ar pārliecību varam teikt, ka šai direktīvai ir jātiek ieviestai. Mums ir jāizmanto šīs direktīvas potenciāls pilnā mērā īpaši situācijā, kad mēs runājam par uh, jaunām, veselīgas un uh, ilgspējīgas izaugsmas uh, formām, par jaunu darba vietu radu, radīšanu. Programmā ES 2020 um, šai stratēģijai ir uh, ļoti nozīmīga loma, tā ir būtībā centrālā asa. Daži runātāji arī pieminēja uh, direktīvu par uh, maksājumu kavēšanu. Šī direktīva uh, mums ir prioritāra. Tā ir uh, viena no mūsu galvenajām prioritātēm, un bez šaubām šī direktīva visvairāk atvieglos dzīvi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, Protams, ka tā tiks piemērota attiecībā uz visiem izņēm, uzņēmumiem, bet uh, vislielāko labumu no tās gūs MVU, kuriem ir ierobežotas um, iespējas pretoties um, un izdzīvot uh, smagās uh, situācijās. Tas nozīmē, ka mums šī direktīva ir absolūti nepieciešama un tā ir jāievieš pēc iespējas ātrāk. Mēs uh, vēlējāmies uh, Šeit es atsaucos to, kas sacīja Estīkungs. Mēs vēlējāmies, lai vienošanās tiktu panākta jau pirmajā lasījumā. Tāda bija mūsu vēlme. Bet es zinu, ka joprojām pastāv viedokļu domstarpības par attieksmi pret valsts uzņēmumiem, par piemērošanas jomu, par sankcijām, kas iestājas um, maksājuma kavēšanas gadījumā un tā tālāk. Mēs uh, vēlamies atrisināt uh, šīs um, domstarpības, un es ceru, ka tāda, kad 8. aprīlī šajā um, komitejā par to notiks balsošana, es ceru, ka par to mēs uh, varēsim panākt vienošanos jau pirmajā lasījumā. Uh, Kā jau sacīts, tāda ir Spānijas prezidentūras vēlme, jo šī direktīva mums šķiet ārkārtīgi svarīga. Un jāsaka, ka šis tiesību akts ir saistīts ar Savienības pilsoņu vajadzībām. Tas viņiem arī lieliski parāda, ko Savienība var labu darīt viņu labā. Un tādos gadījumos mums ir jārīkojas ātri un apņēmīgi. Papildus tam izskanēja tēma arī par kopienas patentiem. Es uh, pateicos par laba vēlējumiem Spānijas prezidentūrai, kura ir noteikusi skaidras uh, prioritātes attiecībā uz uh, kopienas patentu. Mēs uh, ļoti lielu vērtību piešķiram ātras, uh, ātra regulējuma pieņemšanai, uh, Eh, jo par šo dokumentu tiek runāts jau ļoti ilgi. Mēs ar visiem spēkiem eh, cenšamies panākt to, lai kopienas patents tiktu radīts eh, pēc iespējas ātrāk, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs um, ehm, konkurencei. Tas ir svarīgs uh, visiem uzņēmējiem, tas ir uh, svarīgs uh, visiem sektoriem, jo pašreizējā sistēma tās sauktā Mīnhenes patentu sistēma ir ārkārtīgi komplicēta un nav pārāk efektīva. Kā jau sacīts, mēs cenšamies pie, tā, pie šī jautājuma strādāt ļoti ciešā sadarbībā ar komisāru, kurš ir atbildīgs par šo jomu, proti Barņēkungu. Patērētāja tiesība aizsardzība. Arī tā ir tēma kurus, kurai pieskārās vairāki deputāti. Arijas kungs, piemēram. Patērētāju tiesību aizsardzība. Es par to nerunāju īpaši, jo es pieņēmu, ka par to ir runāts jau iepriekš. Tomēr es varētu par to izteikties, jo es uzskatu, ka tā ir ļoti prioritāra tēma Tāpēc es um, šeit atsaukšos uz um, um, Trianti Falīdis atzinumu, kurš arī uzdeva šo jautājumu. Kā tad um, pilsoņi var tikt saistīti ar iekšējo tirgu, cik lielā mērā tas varētu būt pilsoņiem noderīgi? Nu, man ir jāsaka, ka Eiropas uh, pilsoņiem uh, patēriņš ir viena no svarīgākajām dzīves dimensijām. Un ja mēs vērojam līdzsvara trūkumu, ja mēs vērojam pār, saimnieciskā pārsvara ļaunprātīgu izmantošanu, tad pilsoņu tiesības šeit tiek pārkāptas. Lisabonas um, līgumā ir um, iekļauta arī Eiropas uh, pilsoņu pamatiesību harta. Un tas uh, nozīmē, ka mēs uh, šeit nerunājam par Eiropas uh, pilsonības uh, vērtības samazināšanu, bet par uh, patērētāju tiesību spēcināšanu attiecībā uz uh, uzņēmējiem, kas uh, bieži uh, balstās uz nelīdzsvarotu varas un ietekmes um, sadalījumu šeit ir jāatrod līdzsvars starp uzņēmēju un patērētāju tiesībām. Šajā ziņā mm, patērētāju tiesību aizsardzības direktīvai būtu jāsniedz savs um, ieguldījums, lai nodrošinātu labu iekšējā tirgus uh, funkcionēšanu. Tas uh, nozīmē atlīdzības tiesību, ja uh, piegāde nenotiek laikā atteikuma tiesības. Um, mēs uh, runājam par uh, noteikumiem, kas uh, regulē situācijas, kad tiek um, piegādātas bojātas preces. Un, um, protams, ka uh, Šeit uh, pastāv aktīvs kontakts starp uh, padomi un komisiju, un mēs uh, mēģinam atrast līdzsvaru. Jo vieni vēlas um, Eiropā pastāvošās likumdošanas pilnīgu saskaņošanu, um, un uh, citi vēlas uh, minimālu harmonizāciju. Mēs kā prezidentūra mēģināsim nonākt pie līdzsvara, pie izsvērta uh, risinājuma, ņemot vērā visu pušu intereses. Konkurences padome 25. un 28. maijā arī skatīs šo jautājumu, un tur mēs uh, uzsāksim diskusiju par to, kā šādu vienošanos būtu iespējams panākt. Jebkurā gadījumā mēs esam gatavi uh, attīstīt kontaktus ar Eiropas parlamentu un um, darīt visu, lai šāda vienošanās varētu tikt panākta Kā jau sacīja Ārijas kungs, uh, ja tas uh, nenotiks mūsu prezidentūras laikā, tad uh, mēs ceram, ka direktīva vismaz attīstās pareizā virzienā un um, tiks pieņemta varbūt šī trijo laikā. Tad bija arī atsevišķi ļoti konkrēti punkti, par kuriem runāja deputāti. Uh, mēs runājām par pacientu tiesībām. Korejas kungs domāja, ka tā nesot prioritāte, tomēr tas nebija mūsu prioritāšu sarakstā nevis tāpēc, ka mēs to neuzskatām par svarīgu, bet gan tāpēc, ka dalību valstīm ir ļoti atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā. Apmēram 20 dalību valstis uzskata, ka tā šobrīd nav prioritāte, un tādējādi komisija. Uh, nevar um, prasīt uh, jaunu novērtējumu, lai sagatavotu lēmumu šajā um, jomā, kas attiecās uz uh, medikamentiem. Es uh, gribēju sacīt, ka šeit ir uh, iespējas panākt uh, lēmumu pirmajā lasījumā. Protams, ka ir zināmas problēmas ar komitoloģijas procedūru, tomēr. Um, um, šajā mm, jautājumā mums ir ļoti labas attiecības ar Eiropas parlamentu, un uh, Spānijas prezidentūra domā, ka šo jautājumu varētu risināt pietiekami ātri. Papildus tam es, a, es laikam uz visiem jautājumiem atbildēju, izņemot varbūt vienu vēl. Viena deputāte a, uh, jautāja par pārrobežu pakalpojumiem. Uh, Un uh, es pilnībā viņai piekrītu, tā bija Verņo kundze. Un, uh, protams, ka šeit ir uh, daudz kas darāms arī, kas attiecās uz nodarbinātību. Tā, protams, ir uh, pr prioritāte arī Beļģijas Ungārijas prezidentūrai. Ir uh, skaidrs, uh, cik izšķirīgs ir pakalpojumu tirgus un cik svarīgi ir, lai šī iemesla dēļ pakalpojumu direktīva tiktu ieviest pēc iespējas ātrāk un proti visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tas būs mērķis arī, kur mēģinās sasniegt Spānijas prezidentūra. Es ceru, ka esmu atbildējis uz man uzdotajiem jautājumiem un uh, saku vēlreiz uh, priekšsādātājiem, ka viņš ir laipni aicināts ar mums diskutēt par iekšējo tirgu mēs um, nonāksim tādā fāzē, kad um, Eiropas parlaments un padome strateģiski svarīgākajos jautājumos varēs labi sadarboties, un uh, tādu šobrīd Eiropas Savienībā ir daudz. Lielas paldies! Well, I wanted to thank you very much indeed, but I noticed that Eh, es jums sirsnīgi pateicos, un eh, jā, bija jautājums vēl par caurskatāmību, dokumentu caurskatāmību. Jā, tik tiešām es piemirstu eh, minēt piekļuvu dokumentiem. Mēs šobrīd veicam sarunas ar parlamentu, lai atrisinātu šo konkrēto jautājumu un lai grozītu regulu par piekļuvu dokumentiem un mēs noteikti būsim gatavi uh, sadarboties uh, starp uh, iestāžu komitejas darbā. Un es domāju, ka būs sanāksme maijā, un mēs katrā ziņā sadarbosimies ar jums visiem šajā jautājumā. Paldies visiem, saka priekšsēdātājs. Pateicamies Spānijas valsts sekretāram par to, ka demonstrējāt tik labu zināšanu visās lietās, bet arī, ka tik labi atbildējāt uz visiem jautājumiem. Pateicos arī uzaicinājumam eh, piedalīties diskusijās ar eh, Montiju kungu. Es domāju, ka tas būs liels solis uz priekšu mūsu darba attiecībās, jo mēs eh, tik, tiešām tik cieši sadarbojamies un jūs arī paudāt lielu entuziasmu attiecībā uz iekšējo tirgu un jūs ar lielu entuziasmu runājāt par pakalpojumu direktīvu. Eh, viens no mūsu kolēģiem ļoti uh, detalizēti pie šī jautājuma ir strādājis, un uh, paldies par visu enerģiju, ko jūs esat uh, paudis, un mums ir liels prieks redzēt, ka padomu joprojām nodrošina to, lai šīs ārkārtīgi svarīgās direktīvas ieviešana visu laiku tiktu uzturētu tādā augsta prioritātes līmenī, un tas, manuprāt, parāda, ka šis jautājums tiek augstu novērtēts. Mēs vēlam jums visu to labāko, turpinot darbu prezidentūras laikā, un mēs arī uh, Eh, strādāsim eh, pie novēloto maksājumu direktīvas. Referents gan nav klāt, bet eh, mēs pie tā strādāsim, tā arī pie citiem jautājumiem, jo patērētāja tiesības ir ļoti problemātisks jautājums. Un tā tad mēs ceram, ka jebkurā gadījumā Mēs zinām, ka mēs varēsim, tiksim, varēsim tiksties ar jums vēl Strasbūrā pirms prezidentūras beigām, un jūs esat laipni gaidīts mūsu komitejā, ja jums būs kādas iespējas vēl. Vēlam jums visu to labāko jūsu darbā, un nododiet sveicienus arī jūsu kabinetu kolēģiem, un uh, pasakiet, ka viņu iesaistība darbā šeit parlamentā tika pamanīta un novēro, uh, novērtēta. Paldies! Uh, well, uh... Dāmas un kungi, tagad ir laiks pāriet pie mūsu pārējiem pēcpusdienas darba kārtības jautājumiem. Mums ir daži ļoti svarīgi atzinumi pārunājami. Pirmām kārtām ļoti svarīgs atzinums par uh, iekšējā tirgus izveidu elektroniskās komercijas jomā. Mūsu referents ir Arijas uh, Uh, izklāstīs savas idejas. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, un nu, mums ir arī Jāna referenta, Gareida Kampus kungs un Kreutzmann kungs. Engstrom kungs, vai jūs esat ēnu referents arī šajā jautājumā? Tātad Engstrom kungs. Maklārkin kundze nav klāt, Salvīnī kungs. Labi, katrā ziņā es domāju, ka mēs varēsim sākt ar šo pirmo jautājumu, un es ar lielu prieku dodu vārdu Arijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām gribētu pateikties komitejai par to, ka esat devuši man šo iespēju strādāt pie šī pašiniciatīvas ziņojuma un gribētu sākt ar īsu ievadu tātad šim e-komercijas jautājumam un par to, kāda situācija šobrīd Eiropā ir. 21. Eh, gadsimts globālā ekonomika ir ārkārtīgi mainījusies jauno tehnoloģiju rezultātā. Internets ir eh, principā veids tādu kā revolūciju visas cilvēks attīstības vēsturē. Un tas ir eh, arī veids revolūciju globālajā tirzniecībā, it īpaši tātad preču un pakalpojumu apgrozībā. Internets piedāvā ārkārtīgi daudz pozitīvu lietotājiem. ir eh, daudz pakalpojumu, kas piedāvā preces un pakalpojumus eh, tiešsaistes eh, režīmā, un tas uzlabo to konkurētspēju. Patērētājiem no savas puses ir pieejams plašāks preču un pakalpojumu spektrs. Uzņēmumi arī iegūst no šāda veida komercijas, jo tā dod iespēju piekļūt jauniem klientiem un tirgiem, kuri pretējā gadījumā nebūtu Uh, sasniedzami. E-komercijas uh, ekonomikas uh, īpatsvars palielinās un turpinās palielināsies. Cilvēki arvien biežāk pērk avio biļetes internetā, tāpat arī pasūta viesnīcas, pērk grāmatas un filmas un mūzikas diskus. Un tātad šī tirzniecība internetā ir palielinājusies ārkārtīgi lielā mērā pēdējo gadu laikā, un process turpināsies. Jebkurā gadījumā elektroniskā komercija nes līdz sev arī jaunus izaicinājumus. Tāpēc Eiropai ir ārkārtīgi svarīgi spēt pielāgoties šai jaunajai ekonomiskajai realitātei. E-komercija ir eh, jautājums, ko Eiropas Savienība cenšas regulēt eh, Eiropas līmenī. Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju 2007. Eh, gadā, balstoties uz pašu iniciatīvas ziņojumu. Eiropas komisija arī 2009. gadā nāca klajā ar darba dokumentu, kur bija analizēti galvenie šķēršļi mazuma tirgus patērētājiem un klientiem. Un oktobrī tā pašā gadā komisija nāca klajā ar dokumentu par pārobežu tirzniecību. Komisija ir nākusi klajā, ir ierosinājusi vairākus pasākumus, lai uh, veicinātu šo pārobežu uh, pārdošanu. Tātad šī dokumenta nosaukums ir uh, e-komercijas izvērtējums, un, kā es teicu, tas tika publicēts 2009. gada oktobrī. Šis dokuments parāda, ka mums vēl ir tāls ceļš ejams, tālāk attīstot elektronisko komerciju Eiropā. Patērētāji neusticas e-tirzniecībai, un tam ir vairāk un dažādi iemesli. Pirmkārt, viņus satrauc personu datu drošība, tāpat arī risks, ka var iegādāties viltotus produ eh, produktus. Un, protams, patērētāji saprot, ka viņi ieiet tādā jaunā jomā, ko viņi īpaši labi nepārvalda. Ir citi šķēršļi, jo tirgi bieži vien ir sadrumstaloti, eh, arī likumdošana, tiesību akti ir ļoti atšķirīgi. Bet mums ir nepieciešams vienotais digitālais tirgus Eiropā. Elektroniskā komercija mums varētu ārkārtīgi palīdzēt, lai nodrošinātu patiesu vienotu Eiropas kopējo tirgu. Mēs varētu to izmantot, lai tā teikt, sacementēt, nostiprināt šīs pamatbrīvības, uz kurām balstīt Eiropas Savienību, un tas ir uh, brīvība preču un pakalpojumu apritei. Mums nepieciešama Eiropa, kas ir spēcīga, iekšēji spēcīga, un vajadzīga Eiropa, kas arī spēj konkurēt globālā mērogā. Tāpēc mums ir nepieciešami vienoti, saskaņoti noteikumi, lai varētu stimulēt, veicināt elektronisko komerciju Eiropā. Un tādā veidā mēs arī padarīsim savus uzņēmumus konkurētspējīgākus globālā tirgu. Ir nepieciešama Eiropas regulācija ne tikai pašai Eiropai, bet lai mēs varētu konkurēt pasaules mērogā. Mums jāuzlabo patērētāju un uzņēmumu uzticība tirzniecībai internetā. Mums ir jāpopularizē patērētāju un uzņēmumu tiesības, ir nepieciešami visaptvaroši noteikumi, nepieciešams parakstīt starptautiskas vienošanās, kuras dotu iespēju mūsu uzņēmumiem nodrošināt savus tiesības un nezaudēt konkurētspēju pasaules tirgos. Jo pat laban ārvalstu uzņēmumi var veikt tirzniecību Eiropas tirgos, un principā viņi pārkāp mūsu noteikumus. E-komercija būs ārkārtīgi būtiski izšķiroši svarīga Eiropas ekonomikas attīstībai turpmākajā laikā. Uh, Eiropas stratēģija 2020, uh, ko, kuras izstrādu uzsācis Barozo kungs, tur arī ir norādīts, ka e-komercijas stiprināšana būs ārkārtīgi svarīgs faktors, lai uh, stimulētu Eiropas ekonomikas atvesļošanos. Bet es domāju, ka šeit uzmanība jāpievērš dažādiem aspektiem. Pirmkārt, jāstiprina patērētāja piekļuve internetam, lai varētu iegādāties uh, lietas. Uh, Tiešsaistes režīmā ir nepieciešams uh, ļoti labs, uzticams internets savienojums. Ir jāpanāk, lai arvien vairāk cilvēku darbotos internetā. De una conexión de calidad medidas encaminadas a promover. Jānodrošina, lai šie pieslēgumi un tīkli būtu ātri un uzticamāki. Jānodrošina šo tīklu pārklājums plašākā teritorijā. Tātad tas viss būtu liels solis uz priekšu. Otrām kārtām ir jāpārvar šī tiešsaistes režīma tirgus fragmentācija. Daudz pakalpojumu joprojām nav pieejami internetā, tāpat arī cilvēki konkrētos reģionos nevar piekļūt šiem pakalpojumiem internetā. Tāpat arī daudz cilvēki nevar iegādāties pakalpojums vai preces citās valstīs, jo uh, uzņēmums kontrolē, kurā vietā ir jūsu IP adrese un uh, cenšas sev pasargāt. Mēs zinām, ka patērētāju diskriminēšana, balstoties uz to, kur dzīvo šis patērētājs, tātad šāda diskriminācija ir aizliegta. Mums ir jāievieš arī jaunā patērētāju aizsardzības direktīva, tas arī būs liels solis uz priekšu, ne tikai parakstot līgumus, bet arī risinot strīdus starp pircējiem un pārdevējiem. Tā tad mums uzmanība jāvērš porque desconfía uz šo projektu. Mēs zinām, ka daudzi uh, patērētāji neveic pirkumus, uh, tāpēc, ka viņi uh, internetā, tāpēc, ka viņi neusticas tirgumu. Uh, viņiem nav tāda sajūta, ka viņi ir pietiekami aizsargāti, un uh, viņi pērka no pārdevēja, kura viņi neredz, un tas rada sajūtu, ka viņi nevar būt droši, ka viņi saņems to, ko viņi vēlas nopirkt. Tā tad mums ir nepieciešams eh, tāds kā Eiropas kvalitātes zīmoks vai marķējums eh, e-komercijai. Ir jāuzlabo un jāpastiprina uzraudzība, kontrole un tāpat arī jāsniedz vairāk informācijas par patērētāju tiesībām. Tāpēc arī patērētāji jāinformē par drošām maksājuma metodēm eh, internetā. Mums jāizstrādā iniciatīvas, lai veicinātu e-komerciju. Daudz uzņēmumu neiesaistās e-komercijā, jo a, tas vienkārši ir ļoti grūti un sarežģīti. Pirm, piemēram, ir a, nodokļu noteikumi un a, cita regulācija, kas ļoti atšķiras katrā dalību valstī, un tas ārkārtīgi sarežģīja šo situāciju mazimtirgotājiem un uh, vienkārši ir ārkārtīgi grūti un nērti un dārgi iesaistīties e-komercijā. Tā tad ir nepieciešams jauns regulējums, lai varētu dot stimulus e-komercijas attīstībai. Jo no tā gal galā iegūt patērētāji. Mēs varam cilvēkiem palīdzēt pirkšanā, piemēram, atvieglojot uh, PVN noformēšanu un maksāšanu. Mēs varam palīdzēt risināt praktiskas problēmas saistībā ar īpašumtiesībām, tā lai uzņēmiem nevajadzētu maksāt par vienu un to pašu lietu daudzās valstīs. Tāpat mēs varētu uzlabot strīdu risināšanas mehānismus starp pircējiem un pārdevējiem. Un mums ir jāregulē jārod efektīvi mehānismi Eiropas Savienības līmenī, lai pasargātu nepilngadīgu a, uh, personu a, uh, piekļuvi e-komercijas uh, lietošanai un a, lai nepieļautu, piemēram, ka nepilngadīgs personas iegādājas alkoholu vai tabaks produktus internetā. Tātad šie ir tikai daži no maziem daudziem secinājumiem. esmu papētījis situāciju ārzemēs, un es domāju, tas viss uh, būtu jāņem vērā. Protams, ir daudz citu jautājumu, kurus vēl varētu šeit pieminēt. Tādi kā, piemēram, valodu uh, radītās barjeras, bet es domāju, ka tie uh, jautājumi, ko minēja, tas jau ir labs sākuma punkts šim darbam. Un eh, tās arī būs idejas, ko es eh, vēlos iestrādāt atzinumā. Un eh, tagad es labprāt uzklausītu jūsu komentārus. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, ar priekšsēdētājs. Paldies par ļoti tādu plašu apkopojumu. Domāju, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs paziņojums. Tā tad mums būs diskusijas. Izteiksies ēnu referenti Korejas kungs, Dekampos, Kreutzmann kungs, Engstrom kungs, Es izteikšos savas grupas vārdā, jo man šķiet, ka es esmu ēnu referents, Klārkins kundze nav klāt šeit, tā tad došu vārdu ēnu referentiem un pēc tam visiem, kas gribēs izteikties. Un jāsaka, mums no komisijas ir ļoti spēcīga pārstāvnība Deivids Mērs, es redzu, viņš ir šeit, viņš ir, viņš piedalās mūsu sanāksmē un uh, Vēl redzu kolēģi, kas strādāja pie uh, pakalpojumu direktīvas, un redzu vēl citus draugus un kolēģis no komisijas, ar kuriem iepazīstināšu vēlāk. Un uh, es noteikti gribēšu uzklausīt Dēvidu Mēru, tātad atradīsim dot viņam laiku par šo ļoti svarīgo paziņojumu. Korēda Kampas kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Man jāsaka, ka Es uh, sveicu referentu, pateicos viņam par viņa dokto sniegumu šā ziņojuma sakarībā un gribētu piebilst, ka mēs uh, šobrīd uh, saskaramies ar tādu milzīgu iespēju, kura uh, mums atveras. ir darbs tiešām kolosāls un jāatzīst, ka mēs esam ceļa sākumā un mums vēl ir daudz dažādu soļu, ka mums nāksies spērt, lai saliktu kopā visus tiesību aktus un regulāciju, bet es domāju, ka mēs jau esam uz pareizā ceļa. Izteikšu komentārus par pozitīvajām lietām un arī trūkumiem. Mums ir nepieciešams skaidri izvērtēt situāciju attiecībā uz regulāciju un tāpat jāaplūko. Uh, Uh, apjomi interneta komercijā, kuri, kā priekšsādātājs teica, vēl nav tik augsti un kuri noteikti palielināsies, ja mēs varētu veicināt šo uh, e-komerciju. Varētu nodrošināt lielāku skaitu zemes vērtības, mazas vērtības transakciju. Tāpat uh, varētu vēl vairāk paplašināt uh, koncerta, biļešu pārdošanu, uh, mūzikas, grāmatu un dažādu citu uh, preču tirgošanā. Tātad šos visus tirgošanas apjoms varētu internetā palielināt. Tātad mums pie tā ir jāstrādā. Bet ir arī negatīvā puse. Un tā ir e-komercijas asimetrija. Ir milzīga atšķirība starp Eiropas dienvidu un ziemeļu reģioniem. Un uh, varētu būt, ka tas arī ir eh, tādas prakses pieredumi jautājums un arī, kur ir piekļuva. Tur, kur ir platjoslas eh, pārklājums, tur 80% apmērā ir piekļuva internetam, bet tur, kur nav šis platjoslas eh, tīkls, tad tur piekļuva ir daudz grūtāk. Un cilvēkiem ir mazāk iespēja iegādāties tieši saistas režīmā. Tā tad mums ir jāplūko visa šī informācija, lai mēs redzētu, ko mēs varam pasākt. Tā piemēram, domāju, ka mums ir nepieciešams harmonizēt arī PVN normas, jo nepieciešams uh, harmonizēt PVN, ja mēs gribam tālāk veicināt šo e-komerciju. Šobrīd ir nepieciešams, lai cilvēkam būtu. Eh, Terminu dizendo que estamos perante uma, eh, uma, uma... Ir nepieciešams tātad bankas konts, lai personai piedā, piegādātu preces eh, mājas dzīvošanas valstī, bet katrā ziņā šajā situācijā ir nepieciešams ieviest skaidrību. Šī komiteja, protams, nav vienīgā, kas ir atbildīga par e-komerciju un uh, Uh, tas nav arī viena komisāra uzdevums, jo principā tas ir tāds ļoti daudz uh, šķautņains aspekts. Jautājums. Un uh, šī sektora attīstībā, kā mēs visi skaidri redzam, ir ļoti daudz iespēju. Un, Tā. Es uh, domāju, ka es zinu, kur ir galvenās problēmas, un uh, es uh, domāju, ka ir vesels divas. Uh, Uh, pirmkārt, um, tie, kas. Um, uh, mums ir vajadzīga uzticība tiem, kas uh, pasūta un tiem, kas piegādā preci. Mēs um, esam bieži par to runājuši, ka tad, kad preci tiek pasūtīta, pasūtījuma brīdī kredītkarte tiek re rezervēta naudas summa, un šeit mēs redzam, ka uh, Mēs pat varam pasūtīt biļetes transatlantiski. Tas uh, ir iespējams arī iekšējā tirgū. Piemēram, jūs varat uh, pasūtīt teātra biļetes 24 stundu laikā viņas piegādātas. Kredītkartē tiek rezervēta noteikta summa, un jūs zinat, ka to piegādās UPS vai kāds cits kurjer dienests. Tas ir izšķiroši. Bet vakardien mēs uzzinājām, ka ir pastāv arī zināmi riski, ja uh, prets tiek pasūtīta uz Vāciju. Ja, uh, atbildība, mm, atbildību nes pārdevējs, tad es varu zināt, ka es šo preci arī saņemšu, bet Francijā ir tā, ka šī atbildība tiek uzticēta klientam, pircējiem. Var gadīties tā, ka uh, kredītkartē tiek rezervēta nauda, un um, tas, protams, nav nekas sarežģīti. Uh, ja mēs maksājam ar kredītkartā, ir iepriekšēja samaksa, un mēs redzam uh, to izdrukā. Uh, Šeit ir jāņem vērā daudz lietas, bet uh, es gribu palikt pie tā, ka ir nepieciešama droša pasūtīšana, uh, ko mēs darām, uh, ja prece ir bojāta un piegādātājs ir ārzemēs. Vai es varu to aizsūtīt atpakaļ? Kādas tad ir šīs atšķirīgās garantijas, uh, kas ir dažādās Eiropas valstīs? Ja nav paredzēta nekāda harmonizācija, tad. Uh, uh, pasūtījumus droši vien varēs veikt tikai tajās valstīs, kur noteikumi ir zinām. Tas internetam. Tas nav apstrīdēts. Es saprotu, ka interneta komercija palīdzētu arī vidējiem un mazajiem uzņēmumiem tikt pie vairāk klientiem. Tomēr šeit galvenais problēma, galvenā problēma ir uzticība. Kā mēs to varam panākt? Protams, ka piegādātājs var būt drošs, ka viņš uh, saņems uh, savu naudu, ja tiek maksāts ar kredītkarti, bet kas notiek tad, ja prece tiek. Uh, No preces pircais atsakās vai ja tā tiek uh, sūtīta atpakaļ. Kā šo maksājumu var atcelt? Es uh, domāju, ka, uh, manuprāt, tās ir galvenās problēmas, kas ir jāatrisina uh, Uh, ja mēs vēlamies, lai e-komercija attīstītos, kā parādīja komisijas uh, teiktais, uh, nav vienkārši uzticības. Pārējās uh, problēmas, uh, teiksim, personības apliecības, uh, PVN atšķirības, un tas viss ir atrisināms. Bet kamēr mēs negūsim uzticību abās pusēs, mēs, uh, mums būs ļoti grūti atrast cilvēkus, kas pasūtīs preces citās valstīs. Līdz ar to arī piegādātāji izturēsies ļoti atturīgi izmantojot uh, šo mm, līdzekli internetu. Thank you. Um... Paldies. Jā, jāsaka, es pat pamatā piekrītu referentam attiecībā uz viņu teikto. Uh, tiešām tās lielākās problēmas ir patērētāju uzticības trūkums, un uzticību var tikai um, iegūt. Nav tā, ka mēs kā politiķi to varam vienkārši radīt, bet, ja pastāv kāds šķēršļi, varbūt tos mēs varam tomēr noņemt, izvairīties, un tas palīdzētu. Protams, ka arī laba sadarbība ļoti palīdz, un arī šī fragmentācija, sadrumstalošanās ir liela problēma. Tad kopumā piekrītu, bet gribētu vēl uzsvērt kādu uh, jomu, kas ir tā tad uh, viesabonēšana. Un uh, viesabonēšana ārzemēs tātad ir ļoti labi izmantot internetu savā telefonā, arī tad, ja dodaties ārpus robežām. Un uh, reizēm ir tā, ka šīs cenas ir līdz pat aptuveni 300 eiro par gigabaitu. Es saprotu, ka šobrīd tiek strādāts uh, pie uh, Eh, likumdošanas, kas ierobežo šo summu, un tas būtu aptuveni 1000 eiro par gigabaitu. Tas ir solis pareizajā virzienā, bet tomēr jāsaka, cenas ir ļoti augstas. Nu, man, kas patiesībā tic tirgus spēkiem vairumā gadījumā, jāsaka, tas ir pilnīgi liel, mil, milzīgs noslēpums, jo um, tele, teleoperatori patiesībā neiegūst ne pilnīgi nekādu peļņu, jo nav nekādas jēgas uh, tātad um, izmantot viesabonēšanā internetu, jo nu, reizēm to dara vienkārši daži cilvēki pilnīgi nejauši, tātad izmanto internetu ārzemēs un tad vienkārši šokēti par šo milzīgo, par šo milzīgo rēķinu, jo tie cilvēki, kas apzinās, cik tas maksā, neizmanto internetu. Nu, varbūt tiešām mums vajadzētu padomāt šeit par kādu regulējumu, varbūt regula mums palīdzētu samazināt to cenu līdz tādam saprātīgam līdz, uh, līdz tādai saprātīgai summai. Tūkstots eiro jau ir pirmais solis, bet arī tā ir milzīga summa. Tas ir simtreiz lielāk nekā mēs gribētu. Es ceru, ka tiešām te, um, mobilo sakaru operatori varēs savā starpā noskaidrot un tikt šeit pie kādas uh, risinājuma, bet tas ir vienīgais veids, kā mēs varētu šeit iegūt patērētāju uzticību un sākt izmantot šo tirgu, un arī tas palīdzētu mobilo telefonu operatoriem patiesībā iegūt vismaz kaut kādu pēdu. Nu, tāds būtu mans priekšlikums. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies. Jā, protams, jāsaka, ka pagājušajā gadā parlamentā paveiktais tas arī būtu bijis ļoti dārgs pasākums, tādēļ vismaz esam kaut ko sākuši šeit darīt. Šeit tātad ir vairāk jautājumu, kas saistīti ar informā, informācijas saviedrības politiku, un te mums jārunā arī par nāko, nākošajām paudzēm. Varbūt gan, ka tas tiešām ir nedaudz ārpus mūsu komitejas mandāta, bet jāatzīst, ka nav iespējams nekādi noteikti tātad uh, to attiecībā uz internetu telefonā, bet uz Wi-Fi, tātad uz bezvadu internetu, tas ir iespējams. Gribētu vēl nedaudz komentēt um, šo dokumentu no savas puses kā ēnu referents. Gribētu pateikties iekšējā tirgus ģenerāldirektorātam par to, ka viņi uh, ka viņi beidzot ir iesaistījušies šajā ļoti būtiskajā jautājumā par pārrobežu um, elektroniskās komer pārrobežu elektronisko komerciju. Un es gribētu pilnīgi skaidri norādīt, ka te mēs neesam nonākuši ne pie kāda rezultāta. Tas, tā ir tikai daļa no tā darba, pie kā mēs strādājam, st uh, risinot jautājumu saistībā ar iekšējo tirgu. Uh, jāsaka, ir redzami ļoti daudz dažādi un ļoti ekstravaganti projekti, bet mēs ar kolēģiem runājam konkrēti par iekšējo tirgu un izman, mēs vēlamies izmantot elektroniskās komercijas instruments, lai šo situāciju pātrinātu. Tādēļ domāju, ka šis um, atzinums ir ļoti praktisks un pozitīvi vērtējums, bet tie galvenie instrumenti nav nekas jauns patiesībā. Tās ir lietas, pie kā mēs šajā komitejā esam gadiem ilgi strādājuši un Arī pakalpojumu direktīva ir ļoti būtisks elements. Man šķiet, ka pakalpojumu direktīvai vajadzētu pielikt punktu tam, ka tirgotāji diskriminē um, pircējus pēc tā, no, kura, no kādas valsts tie ir. Un, diemžēl, šeit vēl nekādu rezultātu neesam sasniegti. Bija ļoti interesanta mums diskusija Spānijas ministru, kuram šī situācija ir pilnīgi skaidra. Es atzī, atzīmēju, ka komisija plāno nākt klajā ar vadlīnijām dalībvalstīm līdz 2009. gada beigām. Es gan neesmu redzējis šīs vadlīnijas, bet jebkurā gadījumā mums tiešām vajadzētu spiest uz šo jautājumu, lai prezidentūra tiešām kaut ko šeit darītu. Un runājot par negodīgu tirzniecības praksi uz, uz, uz šo direktīvu, šeit jāsaka, ka komisija bija plānojusi arī nākt klajā ar vadlīnijām līdz 2009. gada beigām, kur būtu skaidrot tie jaunie koncepti, kas ir iekļauti direktīvā. Nu, arī šis dokuments pie mums vēl nav nonācis, bet, nu, cerams, ka tuvākajā nākotnē tas tā būs. Jāsaka, ka lielā mērā saistībā ar šo tekstu man šķiet, ka tie ir būtiski tiesību aktu elementi, pie kā jau esam strādājuši, bet tiem ir milzīgs spēks, lai varētu veicināt elektronisko komerciju. Vēl kāda lieta, kam vēlējos jo īpaši pievērst jūsu uzmanību, tādēļ, ka mums šeit ir komisijas pārstāvi, mums ir bijušas tiešām labas uh, diskusijas par patērētājiem pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Un šeit mums jārunā par konkurences politiku, sadales sistēmām un daļēji arī jārunā par to, ka patērētāji nespēja iegādāties preces internetā lētāk. Tas ir tādēļ, ka ir dažādi ierobežojumi interneta vietnēm, vai arī tādēļ, ka vienkārši dažādās valstīs cenām ir milzīgas atšķirības, ko šī cenu tabula mums arī parādīja. Un es domāju, ka šīs divas lietas vajadzētu sasaistīt kopā. Kā es atceros no Hetsakunga ziņojuma, mēs konkrēti lūdzām, lai elektroniskā komercija būtu iekļauta šajā nākamajā scoreboard, šajā cenu tabulā. Bet jau vēlreiz gribētu teikt, ka mēs arī te strādājam pie iekšējā tirgus un konkurences politikas jautājumus ir nepieciešams šeit pie, pieminēt, jo ja mēs šīs problēmas neatrisināsim, mēs nekādu progresu nepanāksim. Es arī domāju, ka maksājuma sistēmas loģistika un tehniskās barjeras arī tās ir lietas, pie kā jau ilgi esam strādājuši. Es patiešām ceru, ka mums savā ziņā izdosies atšķetināt šo un atšifrēt šo ideju, ka elektroniskā komercija atšķiras. Tā ir, tas ir viena, viens iekšējā tirgus atzars, bet tas izmantos tos instruments, pie kā mēs jau ilgi un dikti esam strādājuši. Tādēļ es domāju, ka šo pašiniciatīvas ziņojumu, pie kā strādā Ārijas kungs, vajag mums izmantot, lai mēs uzsvērtu, kāda ir mūsu loma. Un es nedomāju, ka tas ir tāds projekts, kas ir digitālās darba kārtības projekts. Pēc būtības tas nav projekts, kas ir saistīts ar zemajām izmaksām. Nē, tas ir projekts, kas ir ļoti praktisks, reāls un kas izmantos visas tās lietas, pie kā esam ilgi strādājuši. Un mūsu, mūsu uzdevums šeit ir nedaudz tā atšifrēt, uh, um, likt cilvēkiem paraudzīties uz internetu nevis kā uz tādu izklaides lietu, bet kā uz reālu instrumentu, kas ļaus mums uzlabot savu dzīvi un iekšējo tirgu, jo tas ir reāls instruments. Nav jau tā, ka pilnīgs visas transakcijas notiks internetā, bet ja cilvēki varēs brīvi to darīt, ja varēs brīvi salīdzināt cenas, brīvi izvēlēties produktus un tad pieņemt savu lēmumu un paskatīties, kas tad īsti ir šajās vietējās noliktavās, tad tā ir daļa no e, komercijas. Bet no otras puses tas nozīmē, ka arī patērētāju aizsardzības jautājumiem ir jābūt tikpat labā līmenī, lai varētu cilvēki skatīties internetā vai arī un tad praktiski paši aizbraukt pakaļ precēm. Jāsaka, šie e, Dažas no šīm lietām, par ko mēs runājam, tomēr nedaudz atšķiras no uh, distances līgumiem, uh, tālpārdošanas vai tiešās pārdošanas. Uh, Un, nu, esmu um, izpildījis savu uzdevumu kā ēnu referents, došu vārdu Davidam Mējeram nedaudz pakomentēt, un tad lūkšu, lai Aris, Ariesu kungs uh, rezumē un varbūt mums paziņo arī kaut ko par grafiku. David, lūdzu, tev vārds. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par ļoti uh, pozitīvo pienesumu mūsu diskusijām. Es vēlētos arī atsaukties uz jūsu komentāru un teikt, jums ir patiešām taisnība. Pārobežu e-komercija reizēm izklausās pēc ļoti tādas diletantiskas intereses. Tas, ir, tas interesē tikai ļoti mazai cilvēku grupai, kas iepērkas internetā, un ļoti maz cilvēku patiesībā to dara. Nu, tā, tā nav tāda reāla lieta, kas patiesībā interesē visiem un kas ļaus darboties iekšējiem tirgum. Un tagad es paskaidrošu. Ja patērētāji var aplūkot tiešsaistē produkts un var aplūkot arī cenas tiešsaistē, tad viņi var izmantot šo informāciju, lai pēc tam varētu uh, veikalos uh, tātad diskutēt ar pārdevējiem, kaulēties un varbūt iegūt zemāku cenu beigās. Un ko mēs redzam no aptaujām, tieši to patērētāji arī dara. Viņi tātad uh, internetā paskatās, cik tad maksā tā prece, un tad dodas uz, uz veikalu un tad uh, izmanto šo informāciju. Tā tad ir ļoti cieši sasaistīts ar to, kas notiek internetā un kas notiek reālajā pasaulē. Un tas jau nenozīmē, ka pilnīgi visiem cilvēkiem katru dienu nedēļā ir jāiepērks internetā. Nē, ir nepieciešami tikai daži patērētāji, tie, kuri, me, kuru uzņēmums tiešām grib piesaistīt klients, un viņiem vienkārši jāzina, ka šīs preces ir internetā, kādas ir cenas, un tad šo informāciju var izmantot citās jomās. Kad mēs palūkojamies uz preču cenu un kad mēs redzam, kā kā rīkojas maz, mazumtirgotāji, tad mēs redzam, ka internetā iepirkšanās ir ļoti izdevīga, lai arī šīs cenas ir visai tuv, tuvas. Uh, mazumtirgotāji reizēm tiešām saka, ierodas cilvēku un saka, jā, es redzēju šo preci par tādu cenu, ja man nepārdos par tādu, es došos kaut kur citur, un mazumtirgotājiem ir jāpiekrīt. Tādēļ jāsaka, ka pārrobežai komercija nav tāda nemaz tik uh, teorētiska ideja. Te mēs runājam par, arī par tiem cilvēkiem, kam interneta nav, kam datora nav, kas vienkārši iepērk savā veikalā. Tās cenas, ko viņi redz veikalā, lielā mērā ietekmēs tas, ko pārējie dara internetā un tad pēc tam. Tādēļ šeit mēs runājam par tādu lietu, kas sākumā varētu likties visai tehniska un visai tāda specializēta, bet tā tomēr nav. Protams, ka problēma, kā jau mēs arī atzīmējām atzinumā, ir visai komplicēta. Šeit mēs runājam par ļoti daudziem regulējuma veidiem, un tā ir problēma arī patērētājiem, patērētāju pārliecībai un arī uzņēmumiem. Ir ļoti grūti nodalīt šīs lietas, mums patiešām ir jāstrādā aba, abām pusēm. Tas, ko mēs atklājām aplūkojot pārobežu e-komerciju, bija tas, ka mēs panācām, ka patērētāji mēģina iepirkties uh, citās valstīs. Mēs, mē, tātad mēs izmēģinājām uh, 13 tūkstošus gadījumu, vai var kaut ko nopirkt ārzemēs, tātad daž, daudzās dažādās valstīs un ļoti dažādas uh, preces. Un tikai 60, 60% gadījumu viņi atteicās vai nu pārdot vai piegādāt. Tātad nedarbojas tā, šī situācija. Un mūs ļoti sarūktina tas, ka e-komercija patiesībā sāk strādāt. Uh, Un tā kopējā situācija uzlabojas, kopējā ticība pas šim pasākumam vairojas. Un ja mēs mēģinam tātad iepirkties, izmantojot e-komerciju, tad situācija patiešām ir labāka, bet, ja mēs runājam par pārobežu gadījumiem, tad pēdējo gadu laikā situācija ir visai nožēlojama. Un jūs jau redzēsiet arī uh, mūsu pētījumu, tātad par tiem gadījumiem, kad cilvēki mēģināja iepirkties citā valstī, uh, uh, internetā, kādēļ tieši tas nedarbojās. Ja jūs esat patērētājs lielā, lielā valstī, varbūt tas jums nav nemaz tik svarīgi, jo jūsu mazumtirdzniecības sektors ir liels un tur ir ļoti daudz preču. Bet, ja jūs esat patērētājs no mazas valsts, nu, visticamāk, jūsu e-komercijas nodaļa ir visai minimāla. Ja esat no Maltas vai no Kipras, tad Maltā vai Kiprā neko jūs nenopirksiet. Tādēļ milzīgā um, tātad attiecībā uz lielu daudzumu preču jūs esat atkarīgi no citām valstīm. Un, ja mēs gribam panākt, lai e-komercija šiem cilvēkiem darbojas, tas lielā mērā palielinātu viņu iespējas un radītu arī produktivitāti, iepērkoties internetā arī savā valstī. Problēma ir tāda, ka te mēs nerunājam tikai par mazajām dalību valstīm, tām, kas atrodas rob... nomalēs Eiropas Savienībā, bet arī Beļģijā Patērētājiem ir problēmas, ja viņi mēģina no Francijas, Vācijas apvienotās karalists kaut ko nopirkt internetā un šo valstu. Tātad uzņēmēji atsakās to darīt. Īsumā jāsaka, šī ir ļoti būtiska lieta, kas ļaus darboties labāk iekšējiem tirgum un uzlabos arī mazumtirdzniecības sektora um, inovatīvo pusi. Tieši uh, e-komercija palīdzēs šīs lietas veicināt. Lielas paldies! Paldies! Lielas paldies! Nobeigumā došu vārdu referentam, Arijas kungam, bet pirms tam varbūt nu tā īsi tā ātri izskriesim caur datumiem, vai jūs piekrītat. Tātad jūs ziņojumu uh, nosūtīsiet līdz 7. aprīlim, tad tas tiks skatīts 27. vai 28. aprīlī, nu, šķiet, ka ļoti daudz lietu darām, bet censīsimies paspēt. 5. mais ir pulksten četros ir um, izskatīšana, tad uh, trešajā, otrajā jūnijā skatīsim, trešajā balsosim un pēc tam jūlija beigās plenārsēdē šis atzinums tiks skatīts, bet jums vārds tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Es neko negribu, protams, mainīt, bet 7. aprīlis ir tas datums, kad man ir jāiesniedz šis atzinums. Un tad tas tiks nodots tulko, tulkošanai un pēc tam mums būs nepieciešamas vēl papildus desmit dienas, ja es pareizi saprotu. Tādēļ jāsaka, es patiešām nedomāju, ka šis dokuments būs gatavs līdz 17. aprīlim. Tādēļ pirmām kārtām gribētu visiem pateikties. Lielas paldies visiem, kas izteica komentārus, paldies arī ēnu referentiem un liels paldies arī komisijai. Gribētu pateikties komisijai par to, ka viņi šodien ieradās pie mums, un man patiešām šķiet, ka elektroniskās komercijas pamatideju mēs visi redzam vienā gaismā. Mēs visi zinām, ka ir ļoti daudz dažādu problēmu, kas mums ir jārisina, runājot elektroniskās komercijas kontekstā Ir arī kāds vārds, kas nevienu reizi vien tika atkārtots, un tā ir uzticība. Tā ir uzticība sistēmai. Uzticība ir pilnīgi būtiska, lai elektroniskā komercija varētu veiksmīgi darboties. Un, lai mēs panāktu uzticību, ir divas lietas, kuras mēs varam, kuras mums jāpiemin. Šeit jārunā par informāciju par tiesībām un arī promociju vai tātad rek reklāmas aspekts tiesība, šīs vienotās tiesības pastāv jau Eiropas Savienībā un tās tiks attiecinātas arī uh, uz e elektronisko komerciju. Tātad šeit mēs runājam par patērētāju tiesībām Eiropas Savienībā. Esmu ļoti atvērts at attiecībā uz viedokļiem, kas tika izteikti šajā komitejā par manu atzinumu. Tas pat, pats runājot arī par citām komitejām. Un, lai varētu mēs iegūt tādu visaptverošu dokumentu, uh, Es ieteiktu tikties ar ēnu referentiem tik bieži, cik vien iespējams. Jāsaka, šis patiešām ir ļoti būtisks atzinums, tādēļ gribētu pateikties komiteja. Liels jums paldies par to, ka devāt man šo iespēju. Paldies! Okay, thank you very much. Um, by the way, uh, uh Mr. Mayor didn't... Uh... Liels paldies! Jāsaka gan, ka mēra kungs man neatbildēja par šo paziņojumu par negodīgo tirzniecības praksa, tādēļ es nezinu, vai šis dokuments ir pabeigts, ko mums īsti varam gaidīt. Jā, dokuments ir pabeigts, un tas tagad ir arī publiskots. Vai mēs varētu jūs lūgt mums to nosūtīt? Liels paldies! Labi, tādā gadījumā gribētu visiem pateikties, liels paldies! No notikušajām diskusijām es saprotu, ka mēs runājam ne tikai par to, ka mums ir jāpabeidz iekšējais tirgus priekš e-komercijas, bet, dāmas un kungi, es ieteiktu vienkārši pabeigt un piepildīt iekšējo tirgu ar elektroniskās komercijas palīdzību. Nu, tāds ieteikums arī nosaukumu varbūt labi. Liels paldies komisijas pārstāvjiem, liels paldies referentam Arijas kungam, un nu mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir atzinums no Engstroma kunga, šķiet, ka tas ir arī jūsu pirmais atzinums šajā komitejā referenta lomā. Un tas tā tad ir atzinums, šķiet, ka rūpniecības komiteja un nosaukums ir lietiskais internets. Dažas minūtes visiem, kas vēlas doties prom, pārējos lūdzu palikt. Think, uh, um, Man šķiet, ka mums ir arī komisijas pārstāvi. Kurš no komisijas runās uh, par šo jautājumu? Mateo kungs, ļoti labi, paldies. Right, I think, uh... Labi. Vai es varētu pārbaudīt, kuri no ēnu referentiem ir klāta? Uh, ETP pārstāvi ir komija kundze Gebhardt Mendesa kungs, ko, Kozers Snakes, kur jūs likāt uh, ēnu reportieru sarakstu šeit? Es domāju, ka es varētu improvizēt. Ja neviens neiebildīs, tad es domāju, ka es varētu to darīt, bet uh, uh Kamposa kungs, De Kampos ir um, deleģēti to darīt, vai Staileres kundze Labi. Engstrāna kungs eh, dod vārdu jums. Paldies! Eh, kā es eh, redzu, komisijas paziņojums ir diezgan pozitīvs. Tas nav dokuments, kurš ir pēc savas dabas ļoti juridisks, un mēs redzam, ka tas ir diezgan pretrun, pretrunīgs, tāpēc uh, mēs pašlaik varbūt te neredzam arī pārāk daudz ēnu referentu. Mums bija ēnu referentu sanāksme, kura bija nedaudz kuplāk apmeklēta, un man radās iespējas, ka ir diezgan pretrunīgs šis jautājums. Tas ir jauks paziņojums no komisijas puses, un es domāju, ka mums īpaši svarīgi šeit ir divi aspekti šai komitejai. Pirmais, protams, ir datu aizsardzība, kas skar patērētājs. Jo tad, ja mēs sākam veidot sistēmas, kas saglabā visus datus, tad es domāju, ka ir iespējams saistīt šos datus ar personu un tie kļūst par privātiem datiem. Eh, tas eh, ir jāņem vērā. Tas ir viens punkts. Un otrs punkts ir tāds, ka tas ir arī uzsvērts komisijas paziņojumā, un es tam piekrītu. Otrs uh, punkts, kas ir uzsvērts uh, paziņojumā, ir, nepie, ir nepieciešamība pēc atkl, atvērtiem standartiem. Uh, Tas ir ļoti svarīgi arī no patērētāja viedokļa, lai um, nodrošinātu preču atbilstību, bet uh, vēl svarīgāk iekšējiem tirgum un īpaši MVU, lai viņi varētu konkurēt šajās uh, jaunajās nozarēs, ir tas, lai standarti būtu pēc iespējas atvērtāki. Uh, es domāju, ka lielajām kompānijām nav problēma samaksāt 2000 eiro, lai iegūtu šos standartus, bet mazajiem uzņēmumiem tā ir ievērojama summa. Tas atkal viens punkts no šī paziņojuma. Un visbeidzot. Uh, Mums uh, ir jāpatur prātā, ka dažas uh, dalību valstis uh, piedāvā mm, zināmos apstākļos atslēgt cilvēkiem interneta pieslēgumu, un tas mums ir jāpatur prātā, kad mēs runājam par šīm lietām. Tie apmēram arī tad bija tie punkti, kurus es gribēju minēt, un, bet ja kāds minēs, ko vēl, es uzklausīšu jau. Uh, Liels paldies! Jūs minējāt dažus punktus ar pievienoto vērtību, un, par kuriem mums būtu jāpadomā. Komija kundze ir ēnu re, referente no Tautas partijas dodu vārdu jums. Liels paldies, priekšstādātāji! Zi, referents šeit raksturoja virzītāju spēkus, kādi mums ir nepieciešami, lai padziļinātu un veicinātu to visu. Es tikai gribēju teikt, teikt ka augstās izmaksas, kas ir saistītas ar pieslēgumiem, neatvieglo interneta komerciju vai arī ne, ne, nepātrina interneta komercijas izplatīšanos. Mēs šeit runājam par sistēmām, kas ir nepieciešamas, lai veiktu sasaisti un turpmāku attīstību. Mēs šeit konstatējām vairākus problemātiskus punktus, piemēram, no privātās dzīves aizsardzību, kas ir viens no ļoti būtiskiem aspektiem uh, Mēs eh, runājam par uzticību, un eh, tas, protams, eh, izvirs par priekšnoteikumu, ka ir jāievēro drošības standarti. Vai kāds vēl vēlētos runāt to ēnu referentu vārdā, kuri nav ieradušies no nu, liberāļu politiskās grupas? Ketrīna Stailer, lūdzu. Dodu jums vārdu. Nu, paldies, un es vēlētos pateikt referentam. Uh, par to, ka viņš raksturoja savu nostāju, bet uh, es tikai ātri pieminēšu dažas lietas. Es uzskatu, ka privātuma aizsardzība vienmēr ir izaicinājums, un par to mēs runājam jau arī vakar, kad runājām par patērētāju tiesību direktīvu. Bet uh, vēl viena problēma ir uh, tas, ka tad, kad mēs runājam par pieejamību internetam, tad mums ir jārunā par to, vai cilvēki to var atļauties un cik tas izmaksā. Uh, mēs par to runāsim, kad um, apspriedīsim uh, ziņojumu, bet es domāju, ka mm, pieejamība cenas ziņā arī ir viena no problēmām. Paldies, Katrīna, un uh, es pievienošu dažus komentārus arī no savas puses. Es domāju, ka viens no interesantākajiem aspektiem uh, mūsu uzskatā uh, par ko mēs arī runājām iepriekš, um, ir RFID uh, ierīču izmantošana, kas uh, izsako preču kustībai uh, un ir svarīgi iekšējā tirgus funkcionēšanai. Un, protams, viena no problēmām ir tā, ka tā uzlabo loģistiku, tā dod patērētājiem tiesības, iespēju saņemt informāciju par produktiem. Mēs runājām vakardien par sarežģītām etiķetēm, un viņš atnesa šeit tādu nelielu saitīti, jūs redzējāt, kurai bija pievienot milzīga etiķete, bet um, šīs ierīces uh, var arī nodot informāciju, un uh, tās uh, var tikt personiski izsakotas. Uh, Tātad šeit ir divas puses šim jautājumam. Es eh, domāju, ka informācijas sniegšana par sarežģītiem produktiem, tādiem kā automašīnas vai maisaimniecības preces, kur eh, varbūt eh, rasties jautājumi par drošību vai programmatūras atjaunošanu, tad mēs šeit runājam par patērētāju labklājību. Viņiem ir nepieciešama pieeja šai informācijai. Un, uh, mēs varam nonākt tādā situācijā, ka eh, tiek uzraudzītas eh, visas jūsu mājas eh, sadzīves tehnika un tiek nodots, nodoti dati kādam centram, kurš tad vēlāk jūs informē par, par to, ka kaut ko ir nepieciešams salabot. Uh, jūs uh, vēlētos, lai šī informācija būtu drošībā, jūs uh, gribētu paturēt kontroli par to. Uh, un um, tīklu drošība ir uh, jautājums, kas šeit ir uh, labi atspoguļots. Es uh, domāju, ka mums uh, to vajadzētu vairāk uh, skatīt iekšējā tirgus kontekstā, ko ir iespējams uh, šeit darīt iekšējā tirgus komitejā. Runājot par pārrobežu darījumiem, mums ir jāņem, jānodrošina, lai produkti, kas tiek nosūtīti no vienas valsts uz otru, lai um, šī mikroshēma nodrošinātā informācija nu, nenodrošinātu neradītu frustrāciju par cenām. Mēs uh, vēlētos šeit atspoguļot arī konkurences un tam līdzīgus aspektus, bet uh, paldies uh, Engstrēm kungam par jūsu atzinumu projekta prezentāciju un uh, es uh, došu vispirms vārdu uh, komisijai un pēc tam piedāvāšu jums uh, termiņus. Uh, Mēs uh, dosim vārdu tagad Matēo kungam. Dod jums vārdu. Um, paldies, uh, priekšsēdētāja kungs, es ārkārtīgi pateicos referentam par jūsu stāstījumu, par ļoti īsu un uh, konkrētu, un uh, mēs uh, uh principā piekrītam visām idejām, un es domāju, ka lielākā daļa personu, kas ir izteikušies, arī piekrīt uh, jūsu idejai. Man principā nav daudz ko piebilst, es tikai gribēju uh, trīs uh, aspektus izgaismot. Pirmais. Mēs uh, ierosinam veikt starp iestāžu dialogu, un uh, man jau ir prieks par to dialogu, kas mums ir šeit, un uh, kas notiek arī citās komitejās. Es domāju, ka tas viss iet uh, mūsu meklētajā virzienā. Varbūt vēl viens svarīgs punkts, uh, lai uh, pieminētu arī zināmas standarts, kurus mēs nevaram atdalīt no šīs jomas. Uh, pirmā darbības līnija, kas ir minēta šajā paziņojumā, ir tieši pārvaldība. Tātad tas ir fundamentāls svarīgs aspekts, kuru mēs nedrīkstam uh, nodalīt no standartiem, jo viens un otrs pastāv tikai saistībā. Jūs jau minējāt par uh, minējāt standarts, un es domāju, ka darbs uh, iet šai virzienā. Tālāk runājot par datu aizsardzības jautājumu, domāju, ka uh, te arī bija zinām vienprātība jūsu vidū šajā jautājumā Tas tik tiešām ir ļoti svarīgs jautājums, kam mēs pievēršam ļoti būtisku lomu mūsu paziņojumā, un mēs arī pie tā turpināsim strādāt. Kā jau ir darīts attiecībā uz refide ieteikumu, kas tika pieņemts pagājušā gada maijā, lai šie privātās dzīves aizsardzības un datu aizsardzības aspekti būtu iedzīvināti. Noslēgumā vēl viens vienkāršs elements kur gribētu uzsvērt, kas varbūt nebija tā uzsvērts šajā paziņojumā, bet kuru mēs esam iestrādājuši tomēr. Un tas ir nodalījums mūsu izpratnē starp lietisko internetu un RFED. RFED ir ārkārtīgi svarīga tehnoloģija Eiropai, un Eiropas uh, industrija un pētniecības resursi ir ļoti svarīgi, un mums ir uh, tāpat jānodrošina saskarsnes ar uh, starptautiskiem partneriem, bet uh, tā ir tikai viena tehnoloģija daudzo tehnoloģisko risinājumu vidū šajā lietiskajā internetā, un es domāju, ka uh, paziņojumā mēs uh, pieņemam tādu vispārēju nostāju attiecībās dažādām tehnoloģijām. Ir nepieciešama Eiropas politika šajā jomā, bet uh, ir skaidri, kā es teicu, jānošķir uh, un jāformulē šīs divas lietas. Man uh, vairāk nav laika iedziļināties detaļās citos punktos, bet ja jums ir jautājumi, tad es ar prieku uz tiem atbildēšu. Paldies! Uh, thank you very much. Um, well, I'll, uh... Paldies, un es tagad do, došu vārdu atpakaļ Engstrom kungam pēc maza mirklīša, vienkārši gribu tikai apstiprināt laika grafiku, kāds mums ir. Gribu pārbaudīt, vai referenta kungs piekrīt. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. marts, tātad pēc divām dienām, pulksten 12. dienā, un pēc tam 7. aprīlī izskatīsim grozījumus un balsosim 8. aprīlī. Tātad ļoti ātri darbs būs jāveic, jo balsojums Rūpniecības komitejā 4. maijā, tāpēc mums jāpaspēj iekļauties šajā grafikā. Viss notiks ātri. Vai jūs gribējāt vēl izteikt kādus noslēguma komentārus referentu kungs? Varbūt kaut kas vēl sakāms komisijai, es vienkārši došu jums vārdu noslēgumam. Well, I, uh, no, I don't really think... Nē, man tiešām nav nekas daudz ko teikt. Es gribētu pateikties visiem un. Uh, Uh, jā, arī laika grafiks, uh, es domāju, man apmierina, viss ir kārtībā, tā kā viss ir kārtībā. Man ir liels prieks, saka priekšsēdētājs, ka jūs esat apmierināts ar uh, darbu tik tālu. Uh, Labi, paldies. Un tagad mēs pārējām pie beidzamā ziņojuma šīs pēcpusdienas sesijā un turpinam šo tēmu, kas ir saistīta ar internetu un uh, digitālo ekonomiku. Un jautājums būs par interneta pārvaldību, turpmāk veicamiem pasākumiem. Is... Es redzu, ka Nīblers kundze ir klāt, Marko kungs un citi, kas, es zinu, strādājuši pie šī jautājuma jau ilgu laiku. Nē, es pārliecināts, kurš runās komisijas vārdā. Nīblers kundze, Marko kungs, labi. Uh, Mr. Nīblers, we come up with the commission. Or Mrs. Marko, either. Both... Tā tad jā, Nībler vai Markovs kundze pilnīgi vienalga, kā jūs izlemt savā starpā. Un man ir liels prieks mm, paziņot, ka Štailers kundze uh, sniegs savu atzinumu. Un gribētu vienkārši noskaidrot, kas ir ēnu referenti. Es esmu ēnu referents no savas grupas, tātad es esmu klāt. Un uh, kas vēl ir ēnu referenti? Vai mums ir ēnu referentu saraksts? Tā tad, kas ir ēnu referents no GOE? Engstrom kungs. Engstrom kungs, vai jūs esat ēnu referents par Štīlers kundzes ziņojumu? Well es domāju, ka jūs esat labi kvalificēts, lai to darītu, jebkurā gadījumā. Mums ir prieks nozīmēt jūs kā ēnu referentu, jo šķiet, ka jūsu kvalifikācija pilnībā atbilstoši. Liberāļi uh, nav klāt, nav pārstāvēti. Jebkurš, kurš ir klāt, ir laipni aicināts piedalīties uh, debatēs Čuvāna kungs, uh, Dekampas kungs, visi klātesošie. Došu vārdu Štēlēs kundzei pastāstīt par savu atzinumu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, paldies, priekšsēdētāji, pateicos kolēģiem Uh, kolēģis, kas aizstāja Barņiekungu, viņš vakar ar mani tikās un runāja par ziņojumu, un uh, šī informācijas apmaiņa bija ļoti pa, uh, derīga, un es ceru, ka šī kolēģi arī varēs ierasties un uh, dot savu sniegumu. Ziņojums izriet no komisijas dokumenta, kura nosaukums ir interneta pārvaldība turpmākie pasākumi. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka uh, Kurš gan varēja iedomāties, ka šis eh, izdomājums, kurš, izgudrojums, kurš savulaik tika uzskatīts par tādu luksus, ir kļuvis par absolūtu ikdienas dzīves nepieciešamību, un eh, kurš var iedomāties, cik ātri pasauli mainījās interneta dēļ? Eh, komisijas dokumentā mēs varam redzēt, cik daudz dažādu tehnisku noteikumu ir interneta darbības pamatā. To izstrādā uh, interneta uh, tehniskā uzdevumu grupa, tā tad ITU, tā ir nevalstiska organizācija, un uh, izaicinājums ir sekojošs, kā uh, pilsoņi attiecas. Kā attiec pret šo pārvaldību un kā viņi noskaņojas, ja kaut kas notiek nepareizi? Ir vēl divas organizācijas, kuras man ir jāpiemin, internetu piešķirto mm, ciparu eh, savienība un eh, korporācija numuru piešķiršanā. Jāsaka, ka tas ir unikāls eksperiments. Interesanti ir tas, ka jūnijā notiks sanāksme Briselē, un tas ļoti lielā mērā saistās arī ar ceturto punktu manā, manā ierosinājumā. Bet ja mēs raugamies uz internetu pārvaldības principiem, kurus mums uh, droši vien pašiem vajadzētu atkārtot, un tas ir iestrādāts komisijas priekšlikumā, tātad, ka ir jānodrošina uh, atvērta, uh, starpsavienojama pamata arhitektūra interneta vidē ir jānodrošina, un privātā sektora vadība jānodrošina interneta vadības nepieciešamībās. Un, uh, nepieciešams koordinēt globālos internet resursus un uh, visa pārvaldība jāvērš uz uh, publiskās sabiedrības politikas vajadzību principiem un ir jāiesaistās daudzām iesaistītajām pusēm šajā interneta pārvaldībā. Bet galu galā, lai ko mēs šeit darītu, un šī jāsaka ļoti liela iespēja saistībā ar šo priekšlikumu, ir jāvalgās, kā mēs nākotnē darbu varam padarīt drošāku, kā viss attīstīsies 10, 20 gados, kāda būs lielākie uzdevumi, un eh, kā mēs varētu tos visus kopā aplūkot. Ir nepieciešams starpvaldību līmeņa dialogs, ir jānodrošina daudzpusīga starpvaldības sadarbība. Un eh, tāpat Runājot par caurskatāmību, tātad uzticamība un caurskatāmība arī tiem ir jābūt ļoti svarīgiem faktoriem. Tātad es domāju, ka ir tik daudz jautājumu, kas ir jārisina. Un man bija divas nedēļas, lai izstrādātu kaut kādu dokumentu. Šajā rezolūcijā ir septiņi punkti, un te mēs cenšamies iestrādāt tos jautājumus, kas man likās uh, vissvarīgākie. Tātad galvenie punkti ir tādi, ka uh, intensificējis internetu patērēšanu no patērētāju uzņēmumu puses, un tas veicina tālāk iekšējā tirgus attīstību, un mēs jau tieši šādas diskusijas arī uzklausījām vakar par šo tēmu. Interneta stabilitāte, eh, tas ir tāds instruments eh, ekonomiskai un sociālai stabilitātei, eh, un ir nepieciešams nodrošināt šo stabilitāti sabiedrības interesēs. Ceturtajā punktā es aicinu Eiropas parlamentam tikties ar internetu pārvaldībā iesaistītajām pusēm uh, katru gadu, un uh, par to es runāju arī ar ēnu uh, referentu no tautas partijas puses, un jautāju, kāpēc mums nav ikgadējs debats par šādu veidu jautājumiem. Katru gadu ir jāpaskatās, kas notiek, un tas, ka ikan sanāksme notiks Briselē, varbūt tas varētu veicināt šīs diskusijas arī parlamentā par šiem jautājumiem. Uh, kibernoziedzība ir ļoti būtisks jautājums, tāpat arī nepilngadīgo aizsardzgāšana. Kultūras komitejas atzinumā par šo jautājumu, jo mēs neesam galvenā komiteja, Rūpniecības komiteja ir atbildīgā un tātad citas komitejas izstrādā atzinums. Uh, tā tad arī jautājums par nepilngadīgajiem arī tika minēts saistībā ar internetu. Gribētu aicināt interneta pārvaldības uzņēmums veicināt labāku e-komerciju pārrobežu darījumos un jāno, jādod iespēja arī jaunu konkurentu uzņēmumu ienākšanai šajā vidē. Es, eh, protams, eh, augstu vērtēju visu sniegto ieguldījumu, gaidu diskusijas. Mums nav bijusi ēnu referents sanāksme, un es par to atvainojos. Tas ir tāpēc, ka mums bija tik maz laika, lai izstrādātu šo dokumentu, un otrām kārtām bija atkal šī neskaidrība par to, kas ir ēna referenti no žād, dažādiem grupām. Uh, Tāpēc es uh, tiešām ļoti pozitīvi vērtēju un gaidu jūsu uh, iesniegtos grozījumus. Ja es nebaldos, tad laikam līdz nākamās nedēļas vidum vai beigām ir jāiesniedz grozījumi. Katrā ziņā paldies, kas ir devuši man šo iespēju. Ja kādu interesē uh, šis uh, jautājums, tad es varu piedāvāt dziļāku ieskatu tajā. Un jāsaka, tēma ir interesanta un katru dienu es uzzinu kaut ko jaunu. Paldies Štēlers kundzei! Domāju, ka jūs esat eh, ļoti labi aptvērusi šo tēmu, un jūs tik tiešām esat, eh, jums, jūs kolosāli pārvaldat visus šos akronīmus. Es eh, esmu ēna referents, kas ir klāt, es, bet es katrā ziņā došu varbūt iespēju izteikties jebkuram citam, kas grib kaut ko teikt, Kristian. Nu pat nozīmētājs, svaigi nozīmētājs ēna referents. Jā. Es piekrītu referentē. Es domāju, ka jūsu teiktais ir ļoti atbilstošs un ir tīpaši vispārējā nostāja, ka mums uz internetu ir jāraugās kā uz ļoti svarīgu sabiedrības sadaļu. Tā nav rotaļlieta, kas ir kaut kur ārpusē. Es domāju, ka tas tiešām ir ļoti labs nostādījums. Runājot par ikonu, piekrītu, kaut gan neesmu eksperts, ka jā, Tā ir neformāla vide organizācija un strādā ļoti labi. Mums varbūt nevajadzētu iejaukties viņā. Tāds ir mans vispārējais viedoklis par ikānu darbu. Un, uh, principā, es varu piekrist ar visu, ko referente ir teikusi. Es gribētu dot iespēju izteikties arī komisijas pārstāvēji. Bet varbūt es tagad, kā Anna referents no savas grupas, varētu izteikties un pēc tam došu Legripa kundzei vārdu. Es eh, esmu apmeklējis divus no četriem internetu pārvaldības fórumiem, un eh, arī komisijas pārstāvi ļoti aktīvi iesaistījušies šajā darbā un gribētu atzīmēt, ka izstrādājot e pārvaldību, komisija ir uh, spēlējuši ļoti lielu lomu, nepārtraukti iesaistoties šajā procesā ilgā laika periodā. Tāpat es pārstāvēju arī parlamentu divos pasaules samitos par informācijas sabiedrību, kas arī viss ir saistīts ar šo procesu. Kā jau komisijas dokumentā norādīts, ir bijušas dažas uh, svarīgas tendences ir uh, nodrošināt zinām stabilitāti ikan organizācijā un Un jāsaka, tas ir tāds ļoti būtisks, liels eksperiments, bezprecedenta eksperiments tādā pašpārvaldības uh, veidā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs pārvaldības resurss pasaulē, jo tas ir vērst uz savu principālo uzdevumu un nolūku. Tātad šī organizācija nav politize, polit, politiska. Uh, Un uh, mēs gribam internetu saglabāt atvērtu visiem, lai tas nebūtu sarežģīts, lai būtu brīva piekļuva un lai no tā iegūtu visi cilvēki. Ir, protams, arī cilvēki, kas uh, nepiekrīt šim nostādījumam, kas gribētu lielāku pārvaldības kontroli pār šo resursu. Jaunās vienošanās, kas ir noslēgts ar ASV komerc uh, departamentu, Tā visa rezultātā interneta attīstība jāatzīmē sākās un attīstījās ASV, un jāsaka, šis pārējais periods man šķiet norit labi. Es domāju, ka vajadzētu saprast, ka bez šīs korporatīvās pārvaldības uh, internets nav iespējams, un tāpat laikā ir jānodrošina tā ilgtspējība jo ir cilvēki, kas ir apņēmības pilni, lai nodrošinātu internetu darbību šādā virzienā, un kā Katrīna norādīja, ir vairāki, vairākas konkrētas jomas, kuras ir saistītas ar šo galveno vadības pārvaldības struktūru. Tātad īpaši šeit runāja par tehniskajiem standartiem, un mums jau ir bijuši ļoti interesants debats par standartiem, un uh, pavisam drīz mēs runāsim par tiem arī savā ziņojumā. Bet interesanti ir atkal runāt par to, kā internets tehn tehniskie standarti ir attīstījušies inženieru grupas un tehnoloģijas speciālistu vidū, kuri ir bijuši apņēmības pilni nodrošināt uh, panākums internetu darbībai. Uh, parlamentam bija tā privilēģija līdzdarboties šajā darbā, runāt ar uh, cilvēku, kurš izstrādāja principā šo pasaules tīmekļa principu, un mēs runājām par uh, visām tām tehniskajām iespējām, kas atvēra internetu pasaulē un rezultātā radās šī ārkārtējā iespēja piekļūt tādam globālam informācijas resursam, vienkārši nodrošinot zināmas tehniskas risinājumus un lietojumu programmu attīstība arī ir bijusi kolosāla un tā jāsaka nedod nekādus papildus uh, ieņēmumus. Eh, protams, e-komercija ir eh, jānodrošina, un kā arī Štēlērs kundze teica. Pas... Domēnu vietni nosaukumi ir jāaizsargā, un tāpat arī uh, preču zīmes ir uh, jāaizsargā. Cyberskotting ir tāda parādība, ka tiek reģistrētas uh, preču zīmes vai firmas zīmes, un tad viņas tiek par lielu naudu pārdotas tām organizācijām vai firmām, kuras principā tās piederētu. Tāpēc man liekas, ir nepieciešams, lai būtu šie pārvaldības noteikumi, kas darbotos arī šajā jomā. Ikkan pieņēma pagājušajā gadā ļoti svarīgu lēmumu, un es arī biju šai sanāksmē klāt ar vairākiem kolēģiem ikan valdes sanāksmes ir vērts redzēt, jo tās notiek pilnīgi atklāti sabiedrībai. Tātad ikan uh, valde sēž uz uh, skatuves, pieņem lēmumus un milzīgi skatītāju uh, zāli pilna, kas viņus vēro. Un divi no lēmumiem bija izstrādāt vairākus domēnus. Tātad .eu, citi vēl tika izgudroti, lai nodrošinātu ar rakstzīmēm definētus domēnus. Tātad, lai varētu lietot dažādas uh, valodas, ķīniešu alfabēts, lai varētu tikt izmantots un citi, es domāju, ka tā ir pilnīga eksplozija domēnu nosaukumos, kas tagad būs pieejami. Un uh, mūsu komiteja, es domāju, ļoti labi, ka izstrādā šo ziņojumu. Un, Eh, Tailērs kundze ziņojumā ir iekļaut vairāk aspektu, un varbūt pāris aspektus vēl varētu pievienot, bet katrā ziņā man šķiet, ka tas ir noderīgs dokuments šai sarežģītajā jomā. Tātad tāds būtu mans ieguldījums no manas kā ēna referenta puses, un tagad es uh, došu uh, vārdu tautas partijas referentei Grīkundzei. Uh, sveicu viņu kā jaunu dalībnieci mūsu komitejā un sveicu viņu ar šo pirmo oficiālo uzdevumu, pienākumu. Oui, merci, euh, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu no sākuma atvainoties par to, ka kavējos. Es esmu, tad man žēl, ka es nevarēju sakot uh, šīm debatēm no sākuma, bet es tagad uh, uh pamazām atklāju šīs uh, komitejas darbu, un uh, man tas ir uh, jādara diezgan ātri, un man ir bijis diezgan grūti būt divās vietās, tātad man darba pienākums sauc, bet katrā ziņā es centīšos izteikties īsi, lai nekavētu jūsu laiku. Gribētu norādīt, ka komisijas paziņojums ir bagātīgs, visā visumā ļoti pozitīvs. It īpaši tā ziņā, ka tur ir īpaši uzsvērta privātās sektora loma pārvaldībā, attīstībā un interneta ziņā. Un tas principā ir centrālais punkts, ko mums arī vajadzētu censties uzsvērt uh, savā dokumentā kā es teicu, to vajag uzsvērt un vēl noteikti vajadzētu stiprināt privātā sektora lomu internetu pārvaldībā, jo nav šobrīd neviena cita pārvaldības forma, kura uh, varētu piedāvāt, nodrošināt tādas pašas garantijas un uh, tehniskās uh, zināšanas, un IKAN katrā ziņā ir attīstījuši kolosālu tehnisko pieredzi, kas ir atzīstama, un uh, Tāpēc vajadzētu uzsvērt tieši privātā sektora svarību internetu pārvaldībā un tāpat laikā uzsvērt šo svarīgumu. Tas nenozīmē, ka nav jārunā par uh, sabiedrības vispārējām interesēm. Tātad paralēli, es domāju, ir jādomā arī par lielāku atbildīgumu, jāparādz zinām mehānismi, kā lai prasītu privātām struktūrām, kuras šobrīd nodrošina internetu pārvaldību, tā tad uh, sniegt zināmu atbildīgumu, pārskatu un arī nodrošināt labāku caurskatāmību uh, viņiem uzticētajiem darbam. Tā tad es gribētu šeit uzsvērt vārdu caurskatāmība un atbildīgums, uh, kur noteikti vēl ir darbs darāms. Es nezinu, vai iepriekšējā runātā jau teica to, bet kopš komisijas izstrādātā paziņojumu, ir lietas gājušas priekš, ir jauns nolīgums, kas parakstīts starp Ikānu un Amerikas uh, komerc uh, departamentu. Manuprāt, tas viss iet pareizajā virzienā, tas ir labs solis uz priekšu kas uh, ļauj ikan pārformēties tīri institucionālā ziņā un uh, es domāju, ka jāpaliek uzticīgiem šim, šim caurskatāmības principam, kas līdz šim ir bijis debatēs. Un uh, vajadzētu varbūt paredzēt eh, prasīt eh, jau veiktā darba tādu kā pārskatu vai protokolu, teiksim, četriem pārskatu paneļiem, kas ir izveidoti, jo ikan pārformē savu iekšējo darbības struktūru un ir izveidot neatkarīgi pārskata paneļi, kas darbojas pie dažādām tematiskajām lietām, pieņemsim tīkla drošību, konkurences un citiem. Tātad šie paneļi, šīs darba grupas tie, kas kopš 2009. gada rudens, un viņa darbs ir interesants, un es domāju, būtu labi prasīt caurskatāmību un raudzīties, kā darbojas tas viss kopumā. Un... Tātad kaut kādu darbības pārskatu vai, vai protokolu vajadzētu lūgt par to, kā tas viss ir darbojies, kā tas ir izdevies. Jo šīs grupas, kā es teicu, ir diezgan neatkarīgas no ikan kopējās vadības. Varbūt, ka tas ir elements, ko mēs varētu pievienot šim uh, mūsu referents atzinumam. Varbūt vajadzētu arī painteresēties par to, kā labākā veidā stiprināt uh, uh, pārvaldību Es šeit nedomāju par kaut kādu revolucionāru pavērsienu un negribētu radīt kaut kādu spriedzi, bet es domāju, ka vajadzētu par to visu pārdomāt uz tādiem daudzpusējiem principiem un iesaistīt daudzpusējā veidā tātad valstu valdību šajā pārvaldībā. Uh, ir uh, valdības, uh, uh konsultīvā komiteja, kas jau pastāv un varētu varbūt stiprināt savus sakars ar Rikanu un uh, tādā veidā varētu identificēt šīs saiknes uh, starp ikan un uh, valstu valdībām. Varbūt tas ir tāds otrs virziens, vektors, kurā mēs varētu strādāt. Tātad sāk domāt par to, kā labāk iesaistīt uh, valdības, bet, protams, uh, tādā starptautiskā, daudzpusējā kontekstā nekādā veidā, protams, neapdraudot šo kopējo arhitektūru un uh, ikan uh, uh, statūts. Varētu būt interesanti arī Eiropas parlamentam kā tādam varbūt iesaistīties. Tas, man liekas, ir ceturtais punkts atzinumā, kur ir aicināts mm, parlamentu padarīt redzamāku un piedalīties ikā nākošajā sanāksmē, kas notiks Briselē jūnijā Es eh, esmu noteikti pār šādu ideju, un eh, es domāju, ka esot klāt ikkan starptautiskajā sanāksmē, mēs varētu arī pārdomāt, kāda varētu būt Eiropas parlamenta pārstāvība vai klātbūtne citā instancē, eh, kurai tiešām ir reāla loma un kas piedalās interneta pārvaldībā. Tātad domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu būt sistemātiski klāt esošam un vajadzētu uh, pārdomāt par to, kā labāk sadar, uh, sagatavoties uh, šai lielajā internetu fórumu sanāksmei. Nākošā sanāksme notiks Viļņā, ja nemaldos, internetu fórumu sanāksme gada beigās, un tā tad vajadzētu sagatavoties, lai nodrošinātu parlamenta spēcīgāku līdzdalību šajā fórumā un diskusijās un koordinācijā. Uh, kas jau sevi, man liekas, ir pierādījis. Tātad tās ir dažas idejas, ko es gribēju ieskicēt. Mēs varbūt nedaudz attālinamies no šīs pārvaldības mehānismu, kā, par kādu mēs runājām, bet gribētu vēl piebilst, ka mūsu atzinuma projekts varbūt varētu tikt noslēgts minot, ka nepieciešams eh, saglabāt intelektuālu īpašumu tiesības, tas ir absolūti nepieciešams un svarīgs. Tas ir pašā centrā, tas ir ļoti svarīgs arī Eiropas uh, vērtībām. Un es domāju, ka ļoti labi, ka referenta arī ir minējusi cīņu pret kibernoziegumiem, ka viņi to iekļāvusi savā atzinumā, un es domāju, ka mēs varētu arī varētu padomāt par uh, tātad manas minētā punkta pievienošana, ka nepieciešams nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesības internetā. Un tāpat vajadzētu norādīt, cik svarīga ir interneta loma iekšējā tirgus attīstībā, protams, nodrošinot e-komerciju, bet arī cīnoties pret uh, pirātismu, pret uh, korupciju. Mm, to varbūt arī varētu tā labāk izteikt, kā es teicu, internets ir ārkārtīgi svarīgs uh, tirgus uh, attīstībai un lai labāk būtu organizēts un funkcionētu iekšējais tirgus. Bet, protams, ņemot vērā, ka internets nav atvērts durvis pilnīgi visam un jebkāda veida tādai negatīvai un kaitīgai rīcībai. Tā tad tās ir galvenās idejas, ko gribēju ieskicēt, un es pateicos referents kundzei par to, ka viņa bija pieejama, ka viņa mani uzklausīja un jo es eh, pārnāju šo jautājumu ar viņu jau pirms sanāksmes un gribētu sveikt par to, ka ļoti īsā laikā, kas bija dots gan mums, gan eh, viņai, ka viņa ir veikusi savu darbu tādā kvalitātē, kā tas mums ir prezentēts. Paldies! For, uh... Liels paldies! Paldies par šo ļoti visaptverošo komentāru. Un varbūt Žuvāna kungs arī gribēja izteikties. Arī jūs tiekļot sarakstā. Lūdzu! Vāle, Mr. Brazoim. Priekšsēdētājs gan neesmu referents, bet es gribēju runāt. Ņemot vērā, ka jūs uh, teicāt, ka mums ir nedaudz laiks, lai pārnāc šo jautājumu, es arī uz, uh, uzdrīkstējos, uh, gribētu izteikties. Ir trīs punkti, ko gribu minēt. Pirmkārt par ikanu. Ikan nodrošina, ka viss operatīvā ziņā labi darbojas un attīstās uh, pareizajā virzienā. Es gribētu, lai mums varētu būt kaut kāda, lai mēs uzzinātu par to, kādas ir jaunākās tendences, kas ir noticis, kā iepriekšējā runātāja teica. Par to, uh, kādas ir saiknes jaunākie notikumi starp Ikanu un ASV valdību, kas ir tāds unikāls uh, dialoga partneris. Mēs gribē, es gribētu zināt, tātad kāda ir situācija, un varbūt mēs varētu kaut ko uzzināt. Otra lieta varbūt nedaudz novirzās no tēmas. Internets ir demokrātiskas dzīves uh, instruments, jo tajā tiek, uh, tas tiek izmantots visur, kur uh, grāmatu informācijas izplatīšanā, kinem, kinematogrāfijām presē. Un, eh, kā es teicu, internets tātad šādā visā veidā ir ļoti svarīga demokrātiskas sabiedrības un dzīves sastāvdaļa. Un varbūt, ka šai ziņojumā jāuzdod jautājums, vai pārvaldība tāda, kāda tā ir, vai tā ir pietiekami instrumenti, lai tā respektētu arī tajās valstīs, kur valstis to nevēlētos, tātad, lai nodrošinātu informācijas brīvu cirkulāciju internetā. Es domāju, ka mums ir jāuzdod šis jautājums, jo mēs nevaram tikai pieturēties piekšējā tirgus vīzijas, bet mums ir jāspēlē sava loma šeit uh, komitejā. Bet varbūt mēs tomēr esam aizmirsuši principālo misiju, un tas nozīmē, ka uh, jāļauj visiem izmantot internetu. Un trešais punkts, es pilnībā piekrītu iepriekšējai runātājai, un tas ir jautājums par intelektuālajām tiesībām. Ar nelie, nedaudz ar nožēlu jāsaka, ka uh, šis vārds ierosinājumos uh, šī tēma neparādās, jo arī šīs intelektuālās tiesības, tas ir tā kā mūsu gēnos ierakstīts Eiropas uh, Savienībā tā sauktajā vecajā Eiropā, un ja mēs neaizsargāsim šīs tiesības internetā, tad es domāju, ka tas būtu ļoti žēl, un intelektuālais īpašums ir tikai divi vārdi, un es domāju, ka šie divi vārdi noteikti varētu atspoguļoties šajā tekstā. Paldies! Much, Lielas paldies, Žovāna kungs! Jā, manuprāt, jums ir taisnība šeit pieskaties jautājumam par intelektuālajām īpašumtiesībām. Tiešām ļoti aktuāls jautājums. Buzoī, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos izteikties par šo jautājumu. Gribētu sākumā teikt, ka priecājos par komisijas paziņojumu un uh, arī Staileres kundzes izstrādāto darbu. Šie septiņi punkti, par kuriem tiek diskutēts, tie aptver gandrīz visas problēmas, kas ir saistītas ar iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību. Es gribētu konkrētāk runāt par piekto un septīto punktu Stailers kundzes atzinuma projektā. Manuprāt, cīņa ar kibernoziegumiem, jo īpaši ņemot vērā to pieaugošo cilvēku skaitu, kam ir pieeja internetam, jāsaka, ka tas gan rada riskus. Jo īpaši šie riski ir saistīti ar privāto datu aizsardzību, kā arī nepilngadīgo personu aizsardzību. Priekšsēdētāji kungs kopā ar jums es strādāju pie telekomunikāciju paketes. Uh, tur mēs runājām gan par pakalpojumu direktīvu, gan arī cilvēku tiesībām. Un mums nācās rast uh, pareizo līdzsvaru, tātad no vienas puses sniegt un nodrošināt nepieciešamos instrumentus, kas ir nepieciešami cīņā ar noziedzību tieši saistē un aizsta, aiz, aizsargāt personu tiesības, bet no otras puses saglabāt interneta uh, šo atklāto raksturu. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums. Mēs turpinam runāt par iekšējā tirgus darbu, darbību. Un runājam arī par pieaugošo pārobežu transakciju skaitu un arī elektronisko tirzniecību. Jāsaka, tas pozitīvi ietekmē tirgu, kā arī um, Eiropas tirgu kopumā un arī ekonomiku. Šeit mēs nerunājam par decentralizāciju, uh, Tā vietā mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību šo transakciju un darījumu drošībai. Es patiešām uzskatu, ka ja Eiropas pilsoņi ir pārliecināti, ka šie dati, kurus viņi nu, sniedz uzņēmumiem, kad veids kādus internetā darījumus, Es esmu pārliecināts, ka ja šie interneta portāli būtu drošāki, tādā gadījumā arī pilsoņi būtu daudz aktīvāki attiecībā uz iepirkšanos internetā un aktīvāk veiktu pārobežu darījumus, jo tas ietaup gan laiku, gan arī naudu. Nobeigumā es vēlētos sveikt referenti vēlreiz un plānoju iesniegt arī vairākus grozījumu priekšlikumus. Bet es ceru, ka mums izdosies par šiem jautājumiem rast arī kādu kompromisu. Paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties, jautā priekšsēdētājs? Labi, tādā gadījumā vēlētos dot vārdu komisijai Nebokungs, vai jūs varētu lūdzu komentēt to, ko esat līdz šim dzirdējis, varbūt jums arī kas no savas puses sakāms. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, esmu atzīmējis, ka liels, liela uzmanība tiek pievērsta privātajam sektoram atkārtojot tagad to, kas ir teikts paziņojumā, bet tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka ir arī valdībai sava loma sabiedriskajā politikā, un šo lomu nevar zaudēt, ne, nedrīkst privatizēt pilnīgi visu, nav iespējams privatizēt stabilitāti, tādēļ, ja kaut kas, ja notiek kāda kļūme, tad zvanīs nejautai tam privātiem uzņēmumam Losandželosā, bet gan politiķiem, bet gan griezīsimies pie parlamenta un prasīsim, ko tad īsti jūs darat, lai varētu nodrošināt un garantēt stabilitāti. Ir vēl kāds elements, kas tika īpaši pieminēts, un arī Morgans to pieminēja, tātad šī uh, daudzpusējā pieeja attiecībā uz iesaistītajām pusēm. Mēs nevaram runāt tikai par sabiedrību, uh, par privāto pusi un valsts pusi, bet mums jārunā arī par pilsonisko sabiedrību. Mēs nevaram to aizmirst, un tas ir jāuzsver arī interneta pārvaldības fórumā. Tika pieminēta arī caurskatāmība. Šie jautājumi tiek pieminēti ļoti bieži, un to, ar, šos jautājumus mēs risinām arī sastrādājoties ar ASV valdību, runājot par ikanu nākotni. Jā, ir šīs lietas jāatrisina, ir izvēlēts ceļš, un tam ir jāsako. Mēs ļoti aktīvi arī piedalāmies šajā procesā. Un tā īsi šobrīd varu pateikt, ka šodienu laikā tiks izveidots pirmais pārskata panelis saistībā ar caurskatāmību, un šai darba grupai ir ļoti strauji jāstrādā, jo līdz gada beigām viņiem ir jāizstrādā atzinums. Nu, jāsaka, darbu darbu uzsākšana diezgan ilgu laiku aizņem, ļoti ilgi domājam, kas tad īsti piedalīsies šī paneļa darbā. Un jāatcerās, ka arī viņu darbībai ir jābūt ļoti caurskatāmai un paredzamai. Protams, ka um, visi arī ir aicināti ziņot par šī paneļa darbību. Tika pieminēts arī IGF darbs. Jāsaka, ka parlaments ir bijis t, uh, tas vadošais Uh, spēlētājs visās sanāksmēs, un um, parlaments vienmēr ir aktīvi piedalījies šajās IGF sanāksmēs. Jāsaka, ka tas lielā mērā arī um, darīja labu reputācijai, tātad par, pa, parlamenta dalība tikai veicināja atpazīstamību, uzticību uh, šim, uh, šai iestādei. Runājot par priekšlikumiem, kas izskanēja Jūs tātad pieminējāt stabilitāti, jā, jāsaka, ka stabilitāte ir. ir uh, tas lokomotīvas princips ISAS kontekstā, un kopumā jāsaka, mums, ir, mums šis darbs ir ļoti svarīgs. Tika minēts, ka uh, nepieciešams arī vairāk iesaistīt privātos uzņēmumus, bet šeit mums patiešām vajadzētu nodalīt tos, kam ir CCTLS, tātad šīs valsts līmeņa domēni, piemēram, .be, .lv, un tad ir šie .com, kas ir tie domēni, kas nav juridiskā līmenī nekam piesaistīts. Tātad šie diviem veidiem ir jāskatās dažādi. Un uh, Arī priekšstādātājs minēja, ka ikan tātad procesā šis jautājums par domēniem tiek skatīts un tiks atvērta, atvērts jaunas iespējas, un tur varēs ne tikai geogrāfiskas vietas pieminēt, bet arī zīmolus un, un dažādas citas lietas. Tātad arī par šo procesu Briselē tiks diskutēts. Tas mani noved pie jautājuma par parlamenta dalību šajā procesā. Jūs jau Staileres kundze pareizi minējāt, tātad mēs tiksimies Briselē un ikan sanāksmes ir slavenas ar to, ka tās ir ļoti atklātas. Jūs varat tur piedalīties, priekšstādātājs jau minēja, bet reizēm arī valdības konsultatīvās komitejas sanāksmes arī ir atvērtas ko, uh, sanāksmes, un tā vēl aizvien ir konsultatīvā komiteja, tātad viņi nepieņem nekādus gala lēmumus. Uh, Uh, bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka šīs sanāksmes ir atklāts, tādēļ visus aicinam piedalīties. Jā, kibernoziegumi ir pieminēti, kā arī personas, personas datu aizsardzību. Šie ir tie jautājumi, kas arī ir bieži parādījušies ikan diskusijās, un um, ikan sanāksmēs piedalās arī tiesību sargājušās iestādes, kas padara drošāku tātad personas datu aizsardzību. Mēs vienmēr atkārtojam, ka mēs nekādā veidā neapējam nekādus tiesību aktus, kas saistīti ar privātumu vai datu aizsardzību. Un arī GAK tika vērā ņemti šie principi. Kopumā jāsaka, mēs runājam par tādu vietu bez robežām, bet uh, tā nav bez likumiem, tā nav sabiedrība bez likumiem, ir piemērojamie tiesību akti. Un mums vienmēr ir uh, jāpārliecinās par to, lai nekādā veidā nevarētu apiet Eiropas privātuma un personas datu aizsardzības likumus. Es gribētu pateikties parlamentam par to, ka jūs tik rūp cītīgi un aktīvi iesaistiet, iesaistieties šajos jautājumos, jo īpaši saistībā ar IGF, kur jūs kā parlaments esat viena no vadošajām lomām uh, virzot priekš šo procesu. Paldies! Uh, well, much, Lielas paldies, Nībā kungs! Esmu redzējis arī jūs darbībā ikana ietvaros, un tādēļ gribētu teikt, ka ir liels prieks, ka arī mūsu komiteja ir dota iespēja izprast dažus no tiem jautājumiem, par kuriem mēs, pie kuriem mēs strādāsim. Štailers kundze. Tātad datumi, kas mums šeit ir. Šobrīd ir uh, termiņš iesniegt grozījums 22. marts. Ab, uh, ties tiek skatīti 7. aprīlī un 8. aprīlī balsojam par visu atzinumu kopumā. Vai jums ir kāds gala komentārs varbūt? Jā, tikai viena lieta, ko gribēju pateikt. Tas, ko, kā es to saprotu, tad ikan uh, strādā tādā bezpēļņas modelī. Uh, Varbūt mums vajadzētu paliec, pārliecināties par to, lai mēs to iekļautu šeit, ka tas ir ne bezpēļņas modelis, kas ir ļoti veiksmīgs modelis, un tieši tas ir panācis, ka ikan ir tas, kas tas ir tagad. Tātad tika minēts, ka arī privātais sektors ir ļoti būtisks, bet no otras puses mums vajadzētu atcerēties, ka arī bezpēļņas modelis ir Uh, veiksmīgs rezultāts, lai arī tā ir privāta iestāde. Tātad, nu, ideja mums visiem, es domāju, ka ir vienota, bet mums vajadzētu tomēr atzīt, ka šīs darbības modelis šai konkrētajai iestādēji bijis ļoti veiksmīgs. Es negribētu, lai tas kaut kur pazūd ceļā. Reizēm, ja mēs domājam par privāto sektoru, mēs domājam automātiski par peļņu un, visu, un tā tālāk. Bet, nu, viss ir, protams, kārtībā, bet mums vajadzētu atzīt arī šo otru pusi, otru aspektu Nu, tas tāds neliels papildinājums, ko gribēju pieminēt. Gribētu jums visiem pateikties, paldies arī komisijai un tiešām gaidīšu grozījums un esmu pārliecināta, ka nonāksim arī pie kompromisa, kam varēs piekrist arī Rūpniecības komisija. Itra. Paldies! Liels paldies par jūsu darbu, saka priekšsēdētājs, tiešām ļoti interesants temats. Sekretārs tātad izsūtīs šos dokumentus. Ikan sanāksme notiks 21. jūnijā līdz 25. jūnijam Briselē, un komisija man var palabot, ja es kļūdījos. Eiropas interneta fonds, kurā es arī piedalos, tātad grupa, kas tiekas uh, parlamentā, viņiem būs tikšanās 22. un tur, arī, tur piedalīsies arī ikan valde un padome. Un šķiet, ka septembrī, 2. septembra nedēļā, ja es pareizi atceros, tad, internet, tad notiks interneta pārvaldības fórums, un viņa tikšanās notiks Lietuvā. Uh, Tātad mēs no parlamenta plānojam sūtīt delegāciju, visticamāk, uh, Trautmanis kundze, mūsu kolēģi, vadīs šo delegāciju, bet varbūt mēs varētu padomāt par to, kurus pārstāvis sūtīt, ja kādu tas interesē, protams. Liels paldies! Man ir vēl kāds uh, svarīgs paziņojums. Rītdien mūsu sanāksmē mēs uh, pārvāksimies uz 3G3 blakus telpu. Tā ir lielāka telpa, tā ir daudz gaišāka telpa, daudz jaukāka par šo. Plānojam darbu sākt pulksten 9. sākumā par biocīdo produktu laišanu tirgu, un tad mums ir ļoti svarīga darba daļa. Runāsim par vi vienoto tirgu Eiropas ekonomikas zonai un Šveicei. Tur pulksten 10. mums ir uzklausīšana, ļoti labi runātā, tādēļ ceru, ka jūs visi ieradīsieties, lai varētu atbalstīt mūsu referentu Čakovskī kungu, bet tātad šo telpu šo, šodien vakarā iztīrīs, tādēļ pārliecinieties, ka nekādus svarīgus dokumentus vai konfidenciālos dokumentus lūdzu šeit neatstājiet. Tas pats attiec zaustiņām, mobiliem telefoniem un visām pārējām lietām. Tiksimies rītdien pulksten deviņos. Paldies! Paldies komisijai un paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs.